Eh, Labdien visiem! Es eh, gribu piedāvāt eh, sākt šodienas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vai mēs varam pieņemt darba kārtību bez izmaiņām, vai kādam ir kādas piezīmes? Nē, liekas, ka nē. Tātad darba kārtība ir pieņemta. Nākošais uh, punkts ir priekšsēdētāju paziņojumi. Vēlu visiem uh, visu labu. Ceru, ka jūsu atvaļinājumi bija veiksmīgi. Un kā jūs noteikti pēdējo dienu laikā esat dzirdējuši, situācija Lībijā ir uh, būtiski uh, izmainījusies. Gandrīz viss Lībijas galvaspilsēta ir um, sacēlušās tautas rokās, bet Kadafī slēpjas nav atrodams. Startautiska konference Lībijas tautas atbalstam notiks 1. septembrī, tas būs Parīzē. Visa šī attīstība ir iemesls tam, ka mums būs jauna padziļināta viedokļu apmaiņa ar Bernārdinu Leona kungu Pēc viņa uzklausīšanas šo pēcpusdienu viņš ir ES īpašais pārstāvs vidusjūras reģionu dienvidu valstīm. Viņš atbildēs uz specifiskiem jautājumiem par Lībiju, bet arī par Sīriju. Tātad, darbie kolēģi, lūdzu visas iespējamās uzstāšanās. Uh, par eh, šiem diviem aktuālajiem jautājumiem eh, lūdzu izteikt eh, pēcpusdienā, tad, kad tiksimies ar Leonu kungu. Tagad darba kārtības trešais punkts. Tā ir protokola apstiprināšana 24. 25. maijā, 6. jūnijā, 15. 6. jūnijā, 21. jūnijā un 27. jūnijā. Šīs sēdes ir notikušas. Ja nav iebilžu, tad iesaku pieņemt šos protokolus. Jā, tā tad eh, protokoli ir pieņemti un tagad turpināsim ar ceturto darba kārtības punktu. Tas ir ES panāktais progress Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā. Mūsu darba kārtībā ir uh, Kīla Nīlsenes kundzes ziņojums par ES stratēģiju uh, Vidusāzijas Uh, Vidusāzijas stratēģijas īstenošanā um, Vidusāzijas reģionam ir ļoti lielas uh, attīstības uh, potenciāls, liela dabas resursi, bet ir jautājumi par cilvēktiesībām un pārvaldību. Ir, um, es gribu jums at, atgādināt mūsu iniciatīvas. Pagājušā gada maijā tikāmies ar cilvēktiesību aizstāvjiem īsi pirms brīža, kad mūsu delegācija devās apmeklēt divas šīs reģiona valstis uz Bekistānu un Turkmenistānu. Maijā mēs organizējām ekspertu uzklausīšanu par ģeopolitiskiem jautājumiem, enerģijas jautājumiem, ūdens jautājumiem, tiesību jautājumiem. Šīs iniciatīvas ir devušas pamatu Kila Nīlsens kundzes ziņojumam. To izskatīsim šodien un tādēļ dodu vārdu ar referentei Kila Nīlsens kundzei. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādājs kundze, kā visi šeit zina, kopš 2007. gada ES stratēģija ir izstrādāta un ieviesta. Kā es uh, paskaidrojumā rakstu, jūs noteikti visi to esat iepazinušies, es ir izteikusi dažādas iniciatīvas, es neatgādināšu visas pieminētās, jo mēs esam vērtējuši, ka ir nepieciešams sastādīt šo jauno ziņojumu tādēļ, ka domājam, ka ir nepieciešams runāt par mūsu stratēģiju šajā a, reģionā. Pilnīgi neapšaubām tādēļ, ka uh, Šī stratēģija pat laban um, ir uh, aktuāla un ir arī daudzas izmaiņas gan pasaulē, gan arī tieši šajā reģionā. Es gribētu precizēt, ka nav nekādas nesaprašanās. Uh, ziņojums balstās uz mūsu uh, Vidusāzijas uh, stratēģiju uh, un nevis uz Vidusāzijas valstu priekšstatiem. Tātad ES Vidusāzijas stratēģija ir eh, definējusi prioritātes, ir septiņas lielas eh, prioritātes, kas ir arī sākotnējā uh, dokumentā. Cilvēktiesības, laba pārvaldība, izglītība, apmācība, ekonomiskā attīstība, konvercija, uh, investīcijas, transports, uh, ūdens pārvaldība, cīņa pret kopējiem izaicinājumiem un starpkultūra dialogs ziņojumam, kas ir tādā apjomā, ar kur es strādāju, nu, nav iespējams pilnīgi visus šos jautājumus un visas šīs prioritātes izskatīt. Tas, kas man liekas ir būtiski, ir tas, ka ir nu, izaicinājumi, kas ir visaktuālākie un par tiem ir jārunā. Tas ir arī iemesls, kādēļ es domāju, ka ir jāstrādā īpaši ar jautājumiem par cilvēktiesībām, tiesisku valsti, uh, Uh, reģionālo drošību un enerģijas jautājumiem. Tātad šie punkti tiem pievēršos uh, sekojošā vietā, veidā. Divi būtiski pīlāri - uh, cilvēku drošība un reģionālā sadarbība. Tas ir veids, kā es prezentēju šo man ziņojumu, tātad cilvēku drošība, cilvēku tiesību iniciatīvas, Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, e, un e, tam ir jābūt nosacījumam mūsu īstenotāju politikai, cilvēku drošība, pārvaldība. Un e, cilvēku pamatiesības un cilvēktiesības ir tie jautājumi, kuram ir jābūt mūsu politikas pamatā gan šajā reģionā, gan arī visur citur pasaulē. Un jūs noteikti zinat, un kā Arābalstīs ir plaši notikumi, un tie liek mums pārdomāt mūsu stratēģiju, arī Vidusāsijas stratēģijas un arī veidu, kā mēs starpojamies, kā rīkojamies. Tātad eh, šī cilvēka drošība ir jautājums, pie kura atgriežamies. Nākošais ir reģionālā sadarbība, un tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Mēs zinām, ka visi tie izaicinājumi, kuros runājam par uh, tirdzniecību, par uh, narkotiku tirdzniecību, uh, uh, ieroču tirdzniecību, ekstrēmistu apdraudējumu, ūdens jautājumiem, dabas resursiem, ka visi šie jautājumi neatrisināsies, ja nesadarbosies reģiona valstis. Un mēs šajā reģionā bieži viesojamies un konstatējam, ka pat laban ir sarežģīti. Nu, mēs konstatējam, un es uh, konstatēju, ka um, Vidusāzijas reģiona valsts uh, neskatoties uz eh, dažādiem argumentiem, nav pārāk eh, vērstas uz sadarbību reģionā un tādu reģionālu pieeju. Tātad mums ir nepieciešams rīkoties un uzņemties noteikti lomu, arī vēsturiski mums ir iespēja eh, likt lietām virzīties uz priekšu. Bet uh, Un tā nav pretruna. Tas, kas ir teikt šajā ziņojumā, mums arī vajadzētu īstenot tādu dažādotu pieeju attiecībā uz piecām um, valstīm. Tās nav pretrunas um, šajā um, pieejā kopējā. Mums var būt diferencēta pieeja atkarībā no katras valsts uh, īpašajiem apstākļiem un varam pie tā atgriezties. Šī ir pirmā ziņojuma reprezentācija un ir nozīmīgi, lai katrs no jums varētu izteikties un izteikt priekšlikums. Es uzklausīšu no kolēģiem. Uh, uh, viņu vārdus un ceru uz aktīvu sadarbību. Tas, ko es gribēju teikt, uh, es gribēju um, nu, jūs iepazīstināt ar uh, formātu. Franču uh, tulkojumā ir divas kļūdas, uz to vēlos vērst jūs uzmanību. E, es iesaistu, tas ir trešajā paragrāfā, ir nozīmīgi teikt, ka mēs uh, nevis uh, aicināt NVO aktīvi darboties, bet acīm nodrošināt uh, pilsoniskās sabiedrības dalībniekus kā sistematisku līdzdalību un šo dialogu sagatavošanā. Angļu tekstā ir korekts. Un tāpat arī uh, par uh, datiem par Uzbekistānu ir kļūda. Tātad sankcija atcelšana. Uh, oktobrī 2009. gadā ņem vērā padomas 2009. gada oktobra secinājums, nevis 10, 2010. gada. Tā tad um, vēlreiz atgriežoties pie jautājuma cilvēku um, drošība. Beigās runājam par starpparlamentāro fórumu. Tas ir priekšlikums, ko mēs esam izteikuši, jo mēs kā iniciātori šeit uh, uzstājamies, lai veicinātu uh, darbu, uh, aicinātu aktīvāku rīcību, starp reģionālo sadarbību. Tas ir viens no tādiem ļoti konkrētiem priekšlikumiem. Par cilvēku drošību runājot, gribu precizēt to, ka tādēļ, ka bija uh, gan atvaļinājuma laiks, gan arī tulkošanas termiņi, kad ne visi uh, ne visas domas ir iekļautas un ne visi punkti jau ir šeit uh, uzskaitīti. Tātad, nu, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa un ceru, ka kolēģi palīdzēs uzlabot šo ziņojumu un uh, uzmanīgi uzklausīšu visu domas. Paldies! Paldies! Esam mm, pierakstījuši labojumus, tagad došu ēnu referentiem vārdus. Vaidars kundze ir ēna referente, bet Jēglas kundze viņu šodien aizvieto. Tātad lūdzu, jums vārds. Good morning, dear colleagues. So, uh... Labrīt, kolēģi. Jūs jau dzirdējāt, un arī man jūs ir jāinformē, ka Jēglas kundze šodien uh, ir oficiālā delegācijas vizītē ar agru komiteju, tādēļ viņš šodien nevar būt klāt. Es runāšu viņas vietā, prezentēšu viņas eh, galvenos secinājumus par šo ziņojumu projektu un vēl vairāk es runāšu ne tikai Ieglas kundzes vārdā, bet arī pati savā vārdā, jo mūsu viedokļi tiešām sakrīt manējais un Ieglas kundzes viedoklis. Arī es Esmu daudz reiz viesojusies Centrālā Azijas reģionā un tī labi šo reģionu pārzinu. Pirmkārt, es gribētu pateikties, mēs gribētu pateikties Kīles Nīzens kundzei par šo eh, eh, projektu un viņas eh, pūliņiem Centrālā Azijas virzienā arī vasaras pārtraukuma laikā. Pirmkārt, kāpēc vispār ziņojums par Centrālā Aziju? Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi šī reģiona nozīmi Eiropas Savienībai izcelt. Un centrālā Azijas eh, valstis ir mūsu kaimiņu kaimiņi. Tātad pastāv geogrāfiskais tums, un Eiropas Savienībai ir jāpiedāvā atbalsts demokratizācijas tiesiskuma, labas pārvaldības un cilvēktiesību ieviešanā Ieglas kundze vēltos pieminēt, un es arī viņai piebalsoju, ka demokrātiskā un ekonomiskā attīstība ir savstarpēji saistīts un savstarpēji papildinošas, kas attiec uz strateģiskās drošības jautājumiem, tuvība Afganistānai, reliģiskais radikālisms, tie visi ir iemesli šo reģionu nepamest novārtā. Paturot to visu prātā, eh, pastiprināts ilgspējīga sadarbība ir nepieciešama un appusējās interesēs. Vēl Hīls Nilsens uh, kundzes projektā uh, ir tādas idejas, kurām mēs piekrītam, ka ES redzam klātesamība šajās valstīs ir esenciāli svarīgi. Tā tad ir jābūt pilnīgi attīstītām ES delegācijām Otrakārt atbalstam ES Centrāla Āzijas parlamentāro sanāksmju ideju un esam pārliecināti, ka ūdens pārvaldības jautājumos ir nepieciešama sadarbības starp Centrāla Āzijas reģionu valstīm. ES e, derētu darboties kā mediātoram vai veicinātājiem šajā procesā mūsu galvenie secinājumi. Mēs gribētu e, dokumentu projektam šāds punkts vēl piebilst. Ieglas kundze piedāvā sadaļu par ekonomisko attīstību, e, reģionālo sadarbību, reģionālā e, kontekstā, lai e, mazinātu nabadzību un uzlabotu dzīves līmeni. Piegāžu diversifikācija energoresursiem es reģionam, tirdzniecības partneru diversifikācija, sadarbība infrastruktūras projektos, Eh, vides aizsardzība un sieviešu lomas uzsvēršana. Um, pastiprināta ekonomiskā sadarbība būs <clears throat> atslēga ciešākai sadarbībai kopumā. Mēs gribam arī sadarboties izglītības jomā, eh, skolēnu un mācību spēku apmaiņā. Tā skaitā Ieglas kundze augsti vērtē politisko uh, Eh, eh, fondu eh, darbību, jo viņi nodrošina ilgtermiņu pieredzes pieejamību šajā reģionā. Centrālā Azijas reģiona valdībām ir jāimplementē arī visaptvaroši politiski projekti. Es cieši sekos šim procesam, paturot prātā, ka uh, arī bieži nepamānāmi mazi soļi var novest pie lieliem rezultātiem. Un galbeidzot, pilnībā apzināmies, ka socioekonomiskā e, attīstība un ekonomiskā attīstība Centrālāzijas reģionā nu pat tikai kā sākusies un paliek daudz darāmā šajā jomā. Tādēļ panākums šajā jomā nevar tieši um, salīdzināt ar ES attīstību un pat sīki soļi pareizā virzienā ir par tiem jāpriecājas. Tieši tādēļ ir ļoti nozīmīgi, ka ES aktīvi un pastāvīgi iesaistītos sadarbībā ar Centrālā Āzijas reģionu, tikai tādu mēs varēsim veicināt attīstību. Paldies par uzmanību. Paldies Vaiders kundzei. Un uh, tagad uh, uh, sociāldemokrāta vārdā Svobodas kungs. Es gribētu sākumā pateikties. Uh, referentē par paveikto darbu un par uh, ļoti detalizēto un nopietno ziņojumu, kas ir izstrādāts. Es gribu pieminēt dažus punktus. Un tas uh, nav domāts kā tāda kritika, bet gan es domāju, ka nu vēl varam strādāt pie šī jautājuma. Un pilnīgi pamatot referenti norāda uz to, ka nu, neiet runa par ziņām par kādu reģionu, bet gan par Eiropas stratēģiju attiecībā uz uh, Vidusāzijas reģionu. Un es domāju, ka tam ir jābūt uh, uzsvērtam. Mūsu intereses ir daudzveidīgas, un es domāju, ka runāt par šo ziņojumu Nu, varbūt, ka visi Eiropas iedzīvotāji to nelasīs, bet, nu, vajadzētu vēl īpaši uzsvērt mūsu intereses, kādēļ mums jāiesaistās šajā reģionā. Piemēram, enerģijas jautājums, es domāju, ka to vajadzētu arī vēl uzsvērt. Jā, protams, esam ieinteresēti jā, attiecībā uz enerģijas resursiem, nevis imperialistiski, bet uh, ekonomiskas attīstības apsvērumu dēļ un zinot arī, ka Krievija un Ķīna, divas lielas valsts, arī vēlas īstenot savus intereses, un ja mēs nepieteiksim mūsu intereses saulēcīgi, tad mm, zināmā veidā, nu, raudzīsimies, kā notiek attīstība, ja būsim atkarīgi no citām valstīm nākošais jautājums - drošība. Drošība ir ļoti uh, nepieciešama un tā mūs interesē. Nedrīkstam aizmirst, ka šis uh, reģions un dažs šīs reģiona valsts ir tuvu Afganistānai. Un ka it īpaši, lai uh, sasniegtu stabilitāti šajā reģionā. Neskatoties tur, bet arī uh, spītējot. Uh, kār, nu, kārdarbību vai tādām kaunietiskām darbībām aktīvi jādarbojas šajā reģionā. Tā nākošais narkotiku tirdzniecība, ja mēs gribam apslāpēt narkotiku tirdzniecības ceļus un apkarot narkotiku tirdzniecību, tad ir ļoti nozīmīgi sadarboties ar šīm valstīm. Nu, protams, ne tikai ar šīm valstīm, bet tieši arī ar šīm valstīm. Un tie ir daži punkti, kas mums, Eiropiešiem, ir ļoti nozīmīgi un kas um, īpaši jāpasvītro. Un, protams, uh, cilvēktiesības un demokrātija. Tie ir jautājumi, kas mūs interesē. Jo, ja nebūs progresa demokrātisko attīstību jautājumu un piekrītu uh, iepriekšēji runātāji, nu to nevar tieši ar Eiropas valstīm salīdzināt situāciju. Eiropas valstīs ir zināmas tradīcijas un dažas valsts uh, tādā formā nemaz nu neeksistēja, bet bez uh, progress cilvēktiesībās un demokrātijā un bez saprātīgas politiskas stabilitātes arī drošība šajā reģionā mm, būs grūti uzturam, nebūs nā, viegli to atbalstīt, un tādēļ arī šie jautājumi ir tie, pie kuriem mēs pievēršamies. Tas ir sarežģīts dialogs, to mēs redzējām mūsu vizīšu laikā, bet tas nav ne, neiespējams Uzbekistānā. Mm, arī ir zināms progress Turkmenistānā sarežģītāk, uh, bet arī tur uh, dialogs jāturpina un uh, to parādīja arī mūsu vizītes. Mums ir vajadzīga plašāka iesaiste, es domāju, ka mēs esam visi tam piekrītam un, protams, arī prasībai piekrītam, ka mums ir nepieciešama tāda saprātīga stratēģija, un ja nebūsim visu laiku tur pārstāvēt, tad grūti to pa ārstāvēt, un uh, um, vēstnieks no Kazahstānas uh, dodas uz uh, dažādām valstīm un runā par Eiropas interesēm, tad tas nu, vienkārši nav pietiekami. Mūsu viesnieks Kazahstānā. Uh, es, cik esmu sapratis, tad jauns ES pārstāvs šim reģionam ir nominēts un būtu nozīmīgi pēc iespējas ātri ielūgt šo pārstāvu mūsu uh, komitejā, lai es diskutētu ar viņu dažādas lietas vēl pirms lēmumu pieņemšanas Un mēs vēlamies arī pasvītrot to, ka šis reģions ir ļoti nozīmīgs mūsu skatījumā. Gribu konkrētu punktu uh, vēl pieminēt. 18. punkts šeit, manuprāt, ir nedaudz mm, daudz uh, ieformulēts šeit atzīmē, uh, Kazahstānas pievienošanos muitas savienībā ar Krieviju un Baltkrieviju. Mēs nevaram to novērst, un tas ir lēmums, ko pieņem šajās valstīs, bet šis uh, formulējums manā skatījumā ir pārāk pozitīvs. Arī uh, raugoties uz uh, to, ka ir spiediens um, attiecībā uz Ukrainu pievienoties šīm muitas savienībai. Tas apgrūtinātu attiecības starp Ukrainu un ES. Nu, mēs varam, teiksim, uh, izmantot vārdu atzīmē pievienošanos, bet mums nevajadzētu tik ļoti pozitīvi to redzēt. Un būtiski ir tas, kolēģi arī teica, ka šī reģionālā sadarbība ir ļoti nozīmīga visā reģionā. Un šeit es šo muitas savienību drīzāk kritiski vērtēju. Jo šī reģionālā sadarbība ir tas, par ko arī ļoti skaidri tika runāts. Un arī kā Kilnīlsens kundze teica, politiskā filozofija šajās valstīs, vai drīzāk to politiskai vadībai, nav īsti tāda pazīstama, tādēļ nozīmīgi ir reģionālā sadarbība, nevis nu, tāda pakļaušanās pēdiņās lielam kaimiņam, nu, ne es, ne Krievijai. Un tās ir tādas nelielas detaļas, mēs iesniegsim grozījumus, un man liekas, ka nu, virsiens ir ļoti labs, un gribēju tikai pasvītrot pāris punktus. Paldies! Paldies Svobodas kungam. Nākošā Nikolai kundze. Vai jūs vēlaties? Lūdzu, jums vārds. Mulțumesc, uh, doamna președintă, și eu doresc să mă alătur uh, celor care... Jā, un arī es uh, gribētu teikt apsveikumu vārdus referents kundzei par izstrādāto ziņojumu, un it īpaši par to, kā viņa ir skaidrojusi savus apsvērums. Mūsu skatījumā šajā ziņojumā vajadzētu vairāk uzsvērt sadarbību ar Vidusāzijas reģionu valstīm un uzsvērt šo valstu sadarbību ar ES. ES nevar atļauties palikt neaktīva reģionā. Un pamat uh, problēma uh, jāslēpjas pašā nosaukumā. Mēs runājām par politikas īstenošanu, jārunā par atsevišķajām valstīm, un mums jābūt ļoti uzmanīgi arī attiecībā uz formulējumiem. Mums jābūt ir objektīviem. Mūsu mērķis ir veicināt sadarbību. Jā, protams, ka ir jāsver arī tās problēmas, kādas ir reģionā, tās ir jāpiemina, jākritizē, bet es nedomāju, ka Mēs uh, varam palikt tāda neitrāla novērotāja lomā, kas uh, nu, vienkārši noraugās uz visu. Mēs nedrīkstam būt arī tādi nu, tā, tā kā pamācītāji, jo, ja tas tā būs, tad tas viss nu, vienkārši netiks uh, uzklausīts, tas vienkārši būs uh, dokuments, ko neviens uh, nelasīs, uh, nu tikai varbūt kādi zinātniski darbinieki, pētnieki. Mums ir nepieciešams formulējums, kas būtu uh, konstruktīvāks. Un vēl. Šajā dokumentā nepieciešams lielāks strat, as, uh, uzsvars uz uh, ES stratēģiju, uz patiesu ES stratēģiju, nevis tikai vēlmju saraksts un tas, ko mēs vēlētos, lai katra valsts uh, to uh, īstenot. Uh, Mums ir jāievēro specifiskās īpatnības, bet uh, domāju, ka jāmaina, piemēram, arī pirmā ievelc. Mēs nevaram sagaidīt, ka visas valsts šajā reģionā mainīsies pēkšņi. Ceturtā un sastā pozīcija ievilc tās es ļoti atzinīgi vērtēju. Es domāju, ka mums vajadzētu arī uh, plašāku pārstāvniecību reģionā, atvērt pastāvīgas pārstāvniecības, lai īstenotu pa, dialogu, arī parlamentāro dialogu. Par to tiek runāts šajā ziņojumā, un tas ir ļoti labi. Mums ir jāapzinās, ko mēs patiesi varam piedāvāt Āzijas partneriem. Man ir žēl, ka nav rakstīts par tirdzniecības apmaiņu un ekonomisko sadarbību jautājumi, kas ir uh, saistīti ar enerģiju, ir ļoti nozīmīgi. Mūsu enerģētiskā stratēģija, tai jāievēro attīstība. Un tagad par 11. Viss, kas šeit ir teikts, ir uh, atbalstāms, bet šeit ir citi mērķi minēti un ne tikai enerģētiskie. Nu, būsim uh, Realisti Vidusāzija būs vairāk atvērta mūsu vērtībām un Eiropas vērtībām, ja mēs būsim aktīvāki, mums ir nepieciešams spēks un arī ja, spēja būt plašāk pārstāvētiem šajā reģionā. Un jautājums par reģionālo drošību, to ir vairāk jātīsta. Mums nevajag aizmirst arī visu to spriedzi kāda eksistē eh, šajā reģionā. Es domāju, ka tās sadaļas, kādas ir eh, pievērsts katrai eh, valstī, nav vienādas. 25. punkts, man liekas, ir konstruktīvs, bet tas ir spēkā arī attiecībā uz citām valstīm. Uh, Un tas jāsaka ne tikai par enerģētikas jautājumiem, bet arī lauksaimniecības, sociālo jautājumu attīstību, MVU un tā tālāk. Mums ir absolūti nepieciešama stratēģija, kas skaidri runā par uh, mūsu uh, iesaisti un uh, tās. Uh, apjomu arī robežām. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ja es nebūs prezentēta plaši šajā reģionā, tad visi mūsu centieni paliks vienkārši skaistas deklarācijas. Mēs esam tagad šādā attīstības situācijā, ka nevaram vairs atļauties tādu attieksmi. Mēs no mūsu puses iesniegsim arī grozījumus un esam pārliecināti, ka a, būs izstrādāts ziņojums, kas a, patiesi atainos ES stratēģiju Vidusāzijas reģionā. Nākošais Tanaka kungs ECR e vārdā, bet neredzu viņu zālē. Tādēļ a, nākošais uzstāsies Civičs kungs. Dziękuję bardzo. W polityce jest tak jak e, w sporcie, Paldies. Es domāju, ka ar politiku ir līdzīgi kā ar sportu. Konkrētais ziņojums ir sagatavots īstajā laikā. Šis tiešām ir pareizais brīdis, lai šim reģionam pievērstos. Es atbildu par citu ziņojumu par kaimiņu attiecību politiku kopumā, un gatavojot šo ziņojumu, mēs daudz sanāksmes sarīkojas, daudziem cilvēkiem ticies, un skaidrs secinājums man ir tāds, ka demokrātijas celsme ir svarīga pamatiesību izplatīšana, e, e, uz kurām balstās ne tikai es pašos pamatos, bet arī citas valstis. Uh, Eh, tā ir mācība, ko mēs varam arī gūt no Ziemeļā Afrikas reģiona eh, pārvērtībām. Cilvēktiesības nekad nevar novērtēt par zemu, tās var veicināt izmaiņas, plašas izmaiņas. Un gal galā, eh, runājot par šīm piecām valstīm, manuprāt, starp viņām varam saskatīt līdzības, proti tādas, ka uh, svarīgi jautājumi šeit ir atstāti novārtā pārāk ilgu laiku, un tas ir jābeidz. Šī vecā pieeja, nu, kamēr vien uh, nav nekādu uh, traču sacelšanos šajā reģionā, turpināsim uh, business as usual. Ar šādu pieeju mēs nevaram turpināt uh, Mums ir jāstiprina izglītības joma, cilvēktiesības, tiesības sargājošās iestādes, eh, nevalstiskais sektors. Kas mums jādara konkrēti? Mums ir jāpauž aicinājums, ka šajā reģionā ir jāimplementē viengabalaina politika, Es nesaku, ka šeit ir jābūt eh, kaut kam eh, tādam pašam kā mūsu kaimiņa attiecību politikai, bet mēs varam tomēr pielikt visas puls, lai rastu tādu vienotu, viegabalainu pieeju šim eh, reģionam. Es domāju, pie tā mums būs vēl jāatgriežās, un mēs vēl sagatavosim arī grozījumus šajā virzienā. Šis reģions ir svarīgs, to noliegt nevar, un šeit saduras ES Ķīnas un Krievijas intereses. Tā ir specifiska situācija, bet mēs nevaram arī uh, ar to aizbildināties, lai uh, savus acis novērstu no nepatīkamām tendencēm šajā reģionā. Un tad vēl tāds tehniskāks jautājums. Referente runā pār atsevišķām valstīm, mm, izdara zināms secinājums, kas ir pamatoti, bet dažkārt arī man tie rada tādu virspusīgumu iespaidu. Gan man, gan arī dažiem citiem kolēģiem. Tādēļ esam strādājuši pie ziņojuma par Turkmenistānu. Šajā valstī ļoti konkrēta situācija Mums bija iespēja tikties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, lai eh, veidot savu viedokli par šo situāciju. Tādēļ es uzskatu, ka mums nebūtu jāpierobžojas ar banāliem eh, secinājumiem par attīstību šajās piecās valstīs, bet tomēr varam arī sacīt ko konkrētāk par atsevišķām valstīm un par tām runāt nedaudz precīzāk konkrētāk. Paldies! Paldies! Tagad uh, Peterlis kungs. Hvala lepa, gospa predsednica. Paldies, priekšsēd. Referentei kolēģei Nilsenei es gribu sacīt paldies par ļoti skaidru paustu nostāju, kas ir balstīta uz vispusīgu situācijas izpratni. Arī man ir zinām konkrēta politiska pieredze Centrālā Azijas reģionā. Tā Eiropas Savienībā nav turisma, tas nav turisma mēģis, bet strateģisks nozīmes reģions. Centrālā Azijas reģiona valsts ne, pašs no sevis nevēlas īpaši sadarboties. Viņa šo reģionu raksturo postpadomi perioda ilgšana dažas problēmas ir acimredzamas, citas varbūt ir tādas mazliet slēptākas, un mēs tās varbūt pat neesam vēl pilnībā izpratuši. Piekrīt e, citiem runātājiem, kas sacīja, ka mums ir jādomā strateģiski par stabilitāti, kuras pamats būtu demokrātisks ietvars. Manuprāt, e, problēmas Centrālāzijas reģionā var būt ir pat vēl eh, dziļākas un smagākas nekā Ziemļāfrikas reģionā. ES ir tādēļ jāparāda, eh, ka tā ir strateģiski interesēta reģiona demokrātiskā attīstībā. Tajā pat laikā izvairoties no nekontrolējumām situācijām, kas varētu radīt vēl lielākas problēmas. Es ticu, ka četru gadu laikā mums jābūt spējīgiem jau izdarīt secinājums pēc stratēģiju šiem reģionam. Un ziņojumā arī kaut kādā mērā tas ir izdarīts. Mums vajadzētu savas delegācijas katrā no šī reģiona valstīm ar pienācīgu personālu skaitu. Un tālāk vēl gribu paust ierosinājumu izveidot parlamentārās sadarbības fórumu ar šīm valstīm. Man interesētu arī, vai šī ir tikai mūsu puses iniciatīva, jeb šo tā ir saskaņot ar šo valstu parlamentiem un gūst to atbalstu. Personīgi zinu, ka dialogam ir ļoti liela nozīme un tas ir jāveicina, kad vien tas ir iespējams ar šīm valstīm. Tādēļ parlamentārās sadarbības fórums ir atbalstām ideja, neapšaubām. Nākamais eh, runātājs Kēlam Kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Kīlnīsens kundzes ziņojums ir īstajā laikā, un tā saturs ir apsveicams, bet kas attiec uz ES stratēģiju Centrālā Azijas reģionam, pilnīgi piekrīt kolēģim Svobodam, ka pirmkārt mums ir jāpievēršas principiāliem jautājumiem, kādiem mēs esam ieinteresēti šajā reģionā. Ir strateģiski drošības apsvērumi, kā arī enerģijas, enerģētikas jautājumi. Nafta, gāze, e, e, šiem jautājumiem ziņamā īpaši e, mēs nepievēršamies, vairāk mēs runājam par ūdens resursiem, lauksaimniecību. Es domāju, ka arī šī, šīs problēmas ir jārisina. Otr, otrs, kas šeit jau ir pieminēts, ir šī reģiona valsts attiecības ar Afganistānu. Ja attīstība būs pozitīva, cerams tā tāda būs, tad Afganistānai būs strateģiski un arī ekonomiski un sociāli svarīga loma šī reģiona attīstībā. Arī šim jautājumam būtu jāvēlt lielāku uzmanību. Treškārt, es centienu būt koordinējumu ar citiem starptautiskiem uh, uh, spēkiem, piemēram, ASV šajā reģionā koncentrējas spēcīgas strateģiskās intereses arī no citām pusēm - Ķīnas, Krievijas. Tādēļ arī mums ir nepieciešama savu stratēģiju, kā uh, rēģēt uz šo invāziju un kā koordinēt savu nostāju ar ASV. Vācija un Francija ir parādījušas pozitīvs piemērs, dodot pienesumu ar savām iniciatīvām kā uh, eh, eh, reģiono drošību uzlabotu. Referente ir veiksmīgi prezentējusi ES stratēģiju un pieeja 21. punktā, kurai teica, ka ekonomiskai sadarbībai ir jāiet roku rokā ar politisko sadarbību, un tā jābūt balstītai uz politisko gribu implementēt kopīgās vērtības. 29. punktā savukārt mēs nosodam cilvēku tiesību organizācijas Human Rights Watch biroja slēgšanu Taškentā. Es domāju, šis jautājums mums ir vēl vairāk jāuzsver, krietni vairāk. Bet es piekrītu, ka es būtu jāpauž patiesa interesētība šajā reģionā. Mūsu interesētība ir dažādi iemesli, bet es pienesumam šī reģiona cilvēktiesību, tiesiskumu un demokrātijas attīstībā šajā reģionā tai būs izšķiroša nozīme, un es neredzu nevienu citu starptautisko spēku, kas to varētu izpildīt tik labi kā ES. Paldies! Merci, monsieur Kelam. Euh, Paldies, Kelam kungam. Tagad Frelesen kungs. Uh JADD pārstāvis. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs apsveicam Eiropas parlamenta rezolūcijas projektu par Vidusāzijas stratēģiju. Mēs uzskatām, ka šī rezolūcija nāk īstajā laikā un tā sakrīt ar stratēģijas pārskatīšanu, kas tiks veikta nākamgad padomē. 2007. gadā padome izveidoja savu stratēģiju, bet kopš šā laika ir daudz kas noticis eh, attiecībās ar Vidusāziju. Mums ir jābūt realistiem izskatot šo stratēģiju. Galu galā šīs valstis nav kandidātu valstis, nav arī kāmiņa attiecību politikas eh, valstis, un līdz ar to mūsu iespējas iejaukties ir daudz mazākas. Taču, ņemot vērā mūsu resursus, eh, Eiropas Savienība centīsies palielināt savu lomu Centrālajā Āzijā. Mūsu attiecības ar šo reģionu nesākās 2007. gadā, taču šī stratēģija deva jaunus stimulus, un Eiropas Savienība tagad ir daudz vairāk iesaistījušies šajā reģionā. Pagājuši gadu eh, padomjas komisijas eh, kopējā ziņojumā mēs eh, veicām tādu kā analīzi par šīm attiecībām, un es gribētu uzsvērt kādu punktu, kas šķiet ir nozīmīgs arī jūsu ziņojumam. Mēs esam izveidojuši augsta līmeņa politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Vidusāziju, kur tiekas ārlietu ministri. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja apspriest arī tādus jutīgākus jautājumus, piemēram, ūdens ūdens eh, apsaimniekošana. Tāpat arī mēs esam izveidojuši cilvēktiesību dialogus ar visām piecām valstīm. Šis uzdevums nebija viegls, un ir jāsaka, ka neviens eh, cits starptautiskais spēlētājs eh, šajā reģionā nav tik ieinteresēts cilvēktiesību jautājumos kā Eiropas Savienība. Esam uzsākuši diskusijas ekspertu līmenī, un domājam arī par to, kā Eiropas Savienība varētu palīdzēt šīm valstīm veikt reformu procesus. Protams, mēs tiekamies arī ļoti augsta līmeņa sanāksmēs, tā skaitā arī tiekoties prezidentiem. Ja runa par enerģētiku, tad mēs cenšamies padarīt Kaspijas caurvadu par realitāti, un mēs cenšamies arī iesaistīt visas valstis gāzes koridoru izveidē. Pavisam nesen šajā reģionā viesojās arī Barozo kungs. Kā jau es teicu, ir notikušas dažādas reģionālas tikšanās, mēs esam varējuši apspriest dažādus projektus, un mūsu iesaisti šajā reģionā ir ļāvusi aicināt eh, veidot eh, tā saucamos ūdens politikas dialogus ar Eiropas Savienību. C ceram, ka tas ļaus uzlabot kaut kāds reģionā ūdens apsaimniekošanas politiku kopumā. Tāpat arī tiek veidota eh, starptautiskā fonda komiteja un uh, Mēs strādājam arī pie izglītības projektiem. Vairāki eh, runātāji jau pieminēja šo jomu. Apmaiņas programmās Eiropas Savienībā viesojas arvien vairāk studentu, un mēs esam uzsākuši arī sektorālas reformas vairākās valstīs. Ja runa par narkotiku apkarošanu un uh, robežu kontroli, tad Eiropas Savienības programmas ir lielākās programmas, kas ļauj cīnīties pret narkotiku kontrabandu un veicināt robežu kontroli šajā reģionā. Mēs esam paplašinājuši arī Eiropas Investīciju bankas mandātu Centrālā Azijas reģionā, it īpašu, īpašu uzmanību veltot enerģētikai un videi. Tāpat arī mēs domājam par Eiropas banku iesaisti šajā reģionā. Uh, Tika pieminētas arī Eiropas Savienības delegācijas un to izveida Eiropā. Mēs esam atvēruši delegācijas Kirgistānā un Tačikistānā pēdējo gadu laikā. Šogad tiek vērts vaļā delegācijas Taškentā un Uzbekistānā. Budžeta iemeslu dēļ ir bijusi kavēšanās Turkmenistānas delegācijas atklāšanā, bet mēs ceram, ka pavisam drīz arī šī delegācija tiks atklāta. Uh, Eh, Kīvisāns krīzē pagājuši gadu bija labs eh, piemērs tam, kā Eiropas Savienība ir iesaistījusies šajā reģionā. Kā jūs zinat, pēc eh, krīzes izraisīšanās aprīlī mūsu īpašais pārstāvis Morels atradās tur uz vietas un centās koordinēt sadarbību starp Eiropas Savienību un ANO, lai veiktu reformu procesus Kirgistānā. Tāpat arī ļoti ātri tika sniegta humanitārā palīdzība, tika izmantot stabilitātes instruments, tāpat arī uh, Tika domāts par mājokļiem dienvidos, tika domāts arī par plašsaziņas līdzekļu reformu, um, notika gatavošanās parlamenta vēlēšanām un pavisam drīz būs arī prezidenta vēlēšanas. Tas uh, nozīmē, ka mēs uh, sniedzam palīdzību ilgtermiņā, lai varētu cīnīties pret uh, nabadzību un veikt dažādas reformas šajā reģionā. Taču ir jāatcerās, ka Kirgistāna un viss šis reģions saskaras ar ļoti lieliem izaicinājumiem, un ir daudz, kas vēl jāveic šajā sakarā. Vairāk kolēģi pieminēja cilvēktiesību situāciju. Tā patiešām raisa bažas. Mums par to, kā mēs varētu iesaistīties šajā sensitīvajā jomā. Mums ir jādomā par to, kā palīdzēt pilsoniskajai sabiedrībai, jo tā noteikti būs nozīmīga uh, ilgtermiņa politiskās un ekonomiskās stabilitātes veicināšanai reģionā. Jo vairāk Eiropas Savienība iesaistīsies šajā reģionā, jo labāk mēs varēsim veicināt Eiropas vērtību izplatību šeit. Pašlaik Mēs eh, beidzam delegāciju veidošanas procesus reģionā. Tas veicinās Eiropas eh, tēla redzamību eh, šajā reģionā. Tas ļaus arī veicināt mūsu programmu izplatību un arī ļaus mums izplatīt savus viedokļus un domas. Ņemot vērā, ka resursi, kas ir paredzēti šim reģionam, nav pārāk augsti, tie bija apmēram 750 miljoni eiro, uh, laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Tieši tāpēc ir jāsadarbojas ar starptautiskajiem donoriem, un šī sadarbība ir jāpadara intensīvāka. Mums ir jādomā arī par uh, prioritāšu izvirzīšanu mūsu uh, palīdzības sniegšanā. Mums ir jādomā par svarīgākajām nozarēm katrā valstī. Nabadzības izskaušana ir viens no svarīgākajiem mērķiem. Kirgistāna un Taģikistāna ir lielākās uh, palīdzības saņēmējas. Uh, Ziņojumā ir atzīmēts arī tas, ka mēs veicinām reģionālo sadarbību, it īpaši tādās jomās kā ūdens apsaimniekošana, narkotiku apkarošana un robežu kontrolē. Tāpat arī mūsu programmas turpinās, ņemot vērā konkrētās vajadzības, virzību uz Eiropas Savienību, valstu gatavību to darīt un reformu mērķus. Kazahstānā mēs nesen uzsākām sarunas par uh, Eh, pastiprinātās eh, sadarbības nolīgumu, un šis nolīgums būs pirmais šādā reģionā. Kāpēc eh, Centrālāzija nav iekļauta kaimiņattiecību politikā? Mēs ņemam vērā pieredzi, ko esam guvuši no kaimiņattiecību politikas un no mūsu attiecībām ar šīm valstīm. Šīs valstis, protams, gūst labumu no dažādām kaimiņattiecību politikas programmām un instrumentiem, piemēram, enerģētikas, transporta, vīdes, ūdens jomā un arī izglītības jomā. Pēdējais ļoti svarīgs aspekts attiecībā uz stratēģijas eh, īstenošanu, ņemot vērā ierobežotos resursus, ir jāveicina Eiropas Savienības dalību valstu tieša iesaiste stratēģiju īstenošanā. Piemēram, tiesiskuma izveidē Vācija un Francija ir vadošās valstis, un viņām palīdzību sniedz komisija un padome. Eh, Narkotiku apkarošanas programmā eh, tiek eh, īstenota nākamā fāze, un to veids konsorcijas no vairākām valstīm, un tiek izmantota arī Eiropas Savienības pieredze. Tas arī veicina mūsu redzamību šajā reģionā. Mēs virzāmies uz priekšu, mēs pārskatām šo stratēģiju un vēlamies šīs attiecības veicināt arī nākotnē. Noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīga loma um, Centrāla Āzijas attiecību veicināšanā. Mēs apsveicam Eiropas parlamenta deputātu vizītes uz šīm valstīm un veicinām arī uh, starp parlamentāro dialogu. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums, ko gatavo parlaments, eh, daudz palīdzēs mūsu stratēģijas atjaunošanā. Paldies! Un tagad uh, atkal došu vārdu Kilnīlsens kundzei, lai viņas drīz secinātu jums. Paldies pavisam īsi. Paldies visiem kolēģiem, kas uh, iesaistījās šajās diskusijās. Es esmu uzmanīgi visu piefiksējusi, visas jūsu piezīmes un ieteikumus, lai uzlabotu šo ziņojumu. Un pāris precizējumu. Jā, patiesi. Esmu ļoti gandarīta uzklausīt, ka ir konsens mūsu starpā par prioritātēm un prioritātēm attiecībā uz cilvēku tiesībām un tiesībām vispār šajā reģionā. Tas, liekas, ir ļoti uh, um, skaidrs arī es, un ir ļoti patīkam konstatēt, ka parlamentārieši ir uh, visi vienoti šajā nostājā un ir šajā uh, līnijā. Uh, veicināt sadarbību, kā Nikolai Kons teica, jā, mēs varētu pārformulēt uh, ziņojumā um, pasāžas, lai tas būtu lasāmāks, bet uh, mērķis ir. Uh, Mm, stiprināt klātbūtni un stiprināt sadarbību ar vidusācijas reģionu valstīm. Es domāju, ka šeit nu, nav nekādas uh, šaubas. Daudz kolēģi domā, ka jāakcentē dažādi punkti. Uh, Es esmu pierakstījis to, paraudzīsimies, kā tas ir iespējams, un vēl skaidrāk teikt, kāds ir mūsu intereses reģionā. Pēterles kungs, Svobodas kungs par to runāja, un uzsvērt es intereses šajā reģionā. Es arī uzsvēršu mūsu intereses, un, protams, ka mums ir intereses reģionā. Es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim par dažādiem uh, punktiem, ko Jēglas kundze ko, m, mm, pie, bija izteikusi un Vaiders kundze prezentējusi. Sarežģīti ir tas šajā ziņojumā, ka jāierobežojas ar dažādiem sektoriem. Mēs diskutēsim, mm, nedaudz kavējos, jo šīs septiņas prioritātes un ir noteikts un padziļinot tās, bet nu redzēsim. Man liekas, ka ir jāuzsver prioritātes attiecībā uz uh, cilvēktiesībām, uz uh, cilvēku tiesību respektēšanu. Es domāju, ka visi tam piekrīt. It īpaši uh, ievērēt to, kas notiek uh, Arābu valstīs. Es domāju, ka tie ir nu, tādi pamatpīlāri. Un gribētu uh, atbildēt arī EADD pārstāvim, kas vairāk kārt uh, teica, ka Vidusāzija nav kaimiņa attiecību politikas sastāvdaļa. Jā, protams, bet vai tas attaisnot to, ka es īstenotu citu politiku šajā reģionā, un es tā nedomāju. Domāju, ka pamatā tas, kas ir nozīmīgi, ir zināt, kādas ir mūsu vērtības, prioritātes, um, cilvēku tiesību ievērošanā, tiesību ievērošanā, un, protams, ka mēs vēlamies, lai šis reģions tiktu. Uh, uzmanīgi vērots, mums jāskatās, kāda ir mūsu stratēģija un kādas ir mūsu prioritātes. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi. Kāds runāja par to, ka jāatkāpjas no domas, ka jā, jā uztur režīmu stabilitāti neatkarīgi no tā, kā viņi izturas pret pilsoņiem. Tas arī ir šādā izpratnē formulēts ziņojumā. Un viens uh, jautājums ir palicis vēl. Vispār es esmu šeit uh, pierakstījis. Jautājums ļoti tieši. Peterlis kungs to uzdeva par fórumu, parlamentāra fórumu. Tas ir priekšlikums, ko es izsaku, kādēļ? Tādēļ, kā šajā reģionā esmu no uh, NVO un no politiķiem uzklausīs to, ka pietrūkst dialogu un ideja tāda ir piedāvāt no parlamenta puses, no mūsu puses izteikt priekšlikums un arī piedāvāt šādu parlamentāro fórumu ar Vidusāzijas valstīm. Pat laban, nu tas ir tāds, tāds piedāvājums. Un par pārējiem jautājumiem, nu, pie tām varam vēl atgriezties. Paldies! Paldies, Kila Nīlsens kundzei, atgādināšu termiņus. 6. septembris, grozījuma iesniegšanas termiņš pusdienas laiks. Diskusijas nākošās 22. septembrī, balsojums komitejā 4. 5. oktobrī, balsojums plenārsēde oktobrī. Tas ir skaidrs. Tagad turpināsim. Piektais darba kārtības punkts. Šis eh, jautājums ir par atzinumu, ko sastādam INTA komitejai par EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumu noteikumu paplašanāšanu, attiecinot tos uz tekstilu izstrādājumu divpusēju tirdzniecību. Tas skar Vidusāzijas valstis un referenta arī ir mūsu kolēģi Kila Nīlsens kundze Skatoties, pavirši um, redzam, ka tas ir tikai tehnisks jautājums, bet uh, padziļināt skatoties, redzam, ka kokvilnas uh, produkti ir mm, jautājums, um, kas raisa bāžas, tas ir galvenais eksporta produkts. Uh, Kilnīlsens kundze sastādīs savu dokumentu 1. jūlijā, lai kolēģi varētu ar to iepazīties un lai kolēģi varētu arī dot savus viedokļus, savus ieguldījumus. Procedūra, kādu esam piedāvājuši, ir tāda īpaša. Atcaucamies uz 110. Uh, reglamenta punktu, un tas neatļāva uh, dot formālu atzinumu šai rezolūcijai, bet mm, INTA komiteja ir šo arī pieņēmusi lēmumu, ka izstrādās uh, saskaņā ar 81. punktu reglamentā uh, formālu ziņojumu, un līdz ar to mēs varam ar revizētu formu, revizētu atzinumu iesniegt. Un uh, elektroniski mēs izsūtīsim informāciju par šīm izmaiņām jums visiem. Tādēļ uh, došu vārdu uh, referents kundzei un pēc tam precizēšu uh, termiņus. Paldies, priekšsēdājs kundze. Jā, patiesi problēmas uh, šajā uh, darbā ir šī Uzbekistānas ļoti plašā uh, prakse. Uzbekistāna ir otrais lielākais kokvilnas eksportētājs pasaulē un tas uh, skar uh, aptuveni divus uh, miljonus cilvēku, un viņi strādā divus mēnešus uh, kopelnas laukos ļoti saršķītos apstākļos. Un ir jāzina, ka Uzbekistāna ir uh, um, adoptējusi konvenciju par bērnu darbu, bet nepielietotā pilnā uh, apmērā. Un pārkāpumu šai uh, iznāču uh, komisiju, uh, ko, uh, konvenciju tiek uh, pieņa, pieļauti. Visu šo zinot ar Hautals kundzi un Gomešu kundzi, mēs nesen uh, uzdevām jautājumu EADD uh, dienestam par jauna uh, protokola parakstīšanas par uh, tirdzē, kuklans tirdzniecības starp ES un Uzbekistānu. Uh, Ženēvā notika gadējā sēde komiteja un vēlreiz tika Taškentē uzvērts, ka ir nepieciešama neatkarīgs monitorings, un Uzbekistāna to neakceptēja. Saskaņā ar mūsu uh, informāciju skolu, uh, skolnieki, koledžu skolnieki strādā uh, kopienas plantācijās, 40-45 dienas viņi e, strādā šajā ļoti sarežģītajā brīdī, jo e, tiek e, arī ķīmiskie produkti lietu pēc skolas brīvdienām bērni atkal tiek sūtīti uz laukiem, lai vāktu ražu. Un ir ļoti sarežģīta situācija, tas ir tāds darbs, ko viņiem liek darīt, piespiedarīt. darīt 60 uh, līdz 85 dolāri ir maksa par uh, šādu darbu un uh, vērtējumi par uh, darba algu ir apmēram tāda, ka apmēram 200 dolāru mēnesī ir tāda ļoti liela stabila alga. Mēs esam uh, pret bērnu darbu un redzam, ka tiek noteikts arī kokvilnas kvotas no katra reģiona un ir tāds ļoti spēcīgs uh, spiediens uz uh, gubernatoriem šajos um, Uzbekistāns reģionos, un viņi organizē šo, nu, praktiski piespiedu darbu ne tikai bērniem un skolniekiem un, un studentiem, bet arī ierēģiem, kas uh, tiek, kuriem liek uh, strādāt, un tas ir spiediens no valsts puses. Es domāju, ka šeit mums ir absolūti no ES puses um, būt aktīviem, neakceptēt uh, šo vienošanos ar uh, Uzbekistānu tādā izpratnē, ka ir um, plaši pārkāpumi, kas ir reģeni un starptautiskās darba konvencijas pārkāpumi šeit, nu, patiesi ir redzami. Paldies, Kīla Nielsens kundzei. Tagad vārds Vaiders kundzei. Merci beaucoup. Uh, dear colleagues, um, Kolēģi, pirmām kārtām es vēlētos pateikties eh, Kilnielsens kundzei par eh, citīgo darbu pie atzinuma projekta. Kā jūs dzirdējāt, viņa patiešām ir ieguldījusi ļoti daudz darba, eh, lai izskatītu dažādus cilvēktiesību jautājumus, kas ir atspoguļot šajā atzinumā. Tāpat arī tiek uh, paust skaidras nostādnes, ka šis nolīgums starp Uzbekistānu un Eiropas kopienu ir jāaptur pirms starptautiskie novērotāji būs apstiprinājuši, ka valstī vairs nenotiek eh, cilvēktiesību pārkāpumi. Taču es vēlētos pirmkārtām norādīt, ka Uzbekistānas republika ir mūsu partnere esam parakstījuši e, partnerības un sadarbības nolīgumu, un Uzbekistāna ir sadarbojusies ar Eiropas Savienību vairākās e, attīstības e, palīdzības programmās kopš 1996. gada. Ja mēs šīs attiecības tagad pārtrauksim, tad tas nu, norādīs uz to, ka mēs pagriežam muguru un vairs neizmantojam vienu no svarīgākajiem instrumentiem, proti, proti ekonomika un tirzniecība. Uh, Mums ir daudz vairāk iespēju, kā attīstīt eh, Uzbekistānu un veicināt demokrātiju šajā valstī. Mums ir jādomā par divpusējo sadarbību arī citos jautājumos, piemēram, Eiropas Savienības drošības intereses, kas ir saistītas ar attīstību Uzbekistānā. Mēs nevaram vienkārši pagriezt muguru šai valstī. Vēl tīrzniecības sabrukums radītu arvien vairāk ierobežojumu Uzbekistānas cilvēkiem, jo gal galā viņu dzīve ir atkarīga no kokvēlnes audzēšanas. Mēs zinām no personīgas pieredzes un arī no ārējās, ārējās rīcības dienas ziņojumiem, ka e, šāda plika retorika nav viens no labākajiem politikas taktikas līdzekļiem. Mēs nevaram būt tādi kā skolotāji pamatskolā, ja mēs vēlamies veicināt attiecības ar, ar reģionu, kas ir tik tuvu Krievijai un Ķīnai, kuras savukārt izrāda daudz draudzīgāku attieksmi. Mēs nedrīkstam, piemēram, dubult standārtus. Mēs redzam cilvēktiesību pārkāpumus Krievijā, ko mēs neuzskatām par labu situāciju, taču mēs neaicinām apturēt tirdzniecību ar Krieviju. Tieši tāpēc mums nevajadzētu likt ierobežojumus mūsu partneriem, un mēs nedrīkstētu aizmirst to, ko šie partneri jau ir sasnieguši. Uzbekistāna ir gājusi ļoti tālu uz priekšu, proti ir pieņemti tiesību akti, kas aizliedz bērnu un piespiedu darbu. Es uzskatu, ka vajadzētu apstiprināt protokolu par tirzniecības attiecību pagarināšanu ar Uzbekistānu. Protams, vajadzētu uzsvērt, ka ir pilnībā jāīsteno tiesību akti par piespiedu darba aizliegumu, tāpat arī ir jādomā par bērnu iespējām iegūt izglītību ir jāatcerās, ka pastāv tādas starptautiskas organizācijas kā UNICEF un Starptautiskā darba organizācija, un tās darbojas arī Uzbekistānā. Un šo organizāciju iesaisti noteikti būs ļoti būtiska turmākā Eiropas Savienības politikas izstrādē. Paldies, tagad dodu vārdu Vigeņina kungam no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšādētāji. Es izteikšos mūsu ēnu referentes vārdā. Viņai bija jādodas uz kādu citu sanāksmi. Šīs jautājums ir ļoti sarežģīts, un lēmumu pieņemšana noteikti nebūs vienkārša. Taču mūsu nostājas šāda. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz to, kādu atzinumu sniegs mūsu komiteja. Mēs nevaram dot vienkārši zaļo gaismu šī protokola parakstīšanai, taču tajā pašā laikā mēs nedrīkstam e, pieņemt dubult standārtus mūsu attiecībās ar trešajām valstīm. Ir jāatcerās, ka cilvēktiesību jautājums Uzbekistānā un ir tīpaši uh, eh, piespiedu un eh, bērnu darba aspekti ir uh, vieni no būtiskākajiem mūsu sadarbībā ar Uzbekistānas varas iestādēm. Mums vajadzētu uzstāt, lai Uzbekistāne ļauj uh, starptautiskai darba organizācijai uh, darboties visos valsts reģionos, pētīt situāciju tur. Tāpat arī ir jādomā par Uzbekistānas valdības rīcību. Pašlaik valdība noliedz šīs problēmas esamību, taču fakti rāda, ka e, šāda problēma tomēr pastāv, neskatoties uz to, ka aizliegums ir iekļauts Uzbekistānas tiesību aktos. Mēs uzskatām, ka šo jautājumu vajadzētu vēlreiz pārbaudīt, pirms mēs dodam zaļo gaismu uz šī protokola parakstīšanai. Otrs punkts, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs, ņemot vērā eh, nevalstisko organizāciju sniegtos ziņojumus, proti ūdens izmantošanā, kokvēlnes ražošanā. Šis eh, dabas resurs ir mm, diezgan uh, ierobežots, un tieši tāpēc tā izmantošana būtu jāapspriež ar varas iestādēm. Varbūt komisija un padome varētu izvirzīt kādas iniciatīvas šajā jautājumā. Tāda ir sociāldemokrātu grupas nostāja. Paldies Vigina kungam, Broka kungam vārds. Mm, sirsnīgs paldies. Priekšsēdus kundze. Apsveicam arī, apsveic jūs ar jūs jau no amatu esmu sašuts un neapzinājos, ka bērnu darbs ir eh, tik izplatīts, eh, kā tas parādās šajā eh, projektā, un es gribētu lūgt arī mums starptautiskās darba organizācijas pētījumu mums nosūtīt. Tas man ļoti interesē, jo tas ir piemērs tam, kā mēs sarunās ar šādām valstīm, arī tirzniecības jautājumos vismaz kaut kādā veidā varam pieprasīt startautisko uh, eh, standārtu ievērošanu. Priekšsēdus kundze. Tas varētu būt arī jautājums, ko mēs, ka mēs varētu pieiet principiāli neatkarīgi no šī gadījuma, kur mēs varētu mē, cilvēktiesību ieviešanai varbūt arī sadarbība ar tirdzniecības komiteju dabūt gatavu, lai šādā veidā nonāk pie operatīviem secinājumiem, kā mēs varam startautiskajā plānā ietekmēt kaut ko. Tas man šķiet interesanti. Varbūt mēs varētu arī konstatēt, kuri ES uzņēmumi apzinoties šos faktus, e, šo koku vilnu e, pārstrādā un izmanto. Acīm redzot, tikai patērētāji var ietekmēt situācijas attīstību, un pie patērētājiem es šajā gadījumā pieskaitītu arī uzņēmējus, kas izmanto šo kokvilnu. mēs vienmēr runājam par cilvēktiesībām, sociālām tiesībām un tā tā, un šīs klauzulas beidzot mēs varētu mēģināt arī tirdzniecības nolīgumos pastiprināt, ietvert. Varbūt par to varētu runāt. Es nezinu, Vigenīna kungs, ko jūs par to domājat, arī citi. Varbūt mēs kādreiz varētu arī sagatavot kopīgu ziņojumu ar tirdzniecības komiteju kā operatīvi panākt starptautisku standartu, piemēram, starptautiskās eh, darba organizācijas standartu ievērošanu. Varbūt par to derētu padomāt. Sirsnīgs paldies! Merci, Bra paldies, Braka kungam! Pateikšu, ka šo ziņojumu uh, izplatīsim, jūs to saņemsim uh, elektroniski. Tāpat arī UNICEF pārstāvi šajās valstīs viesosies parlamentā septembrī, un mēs tiksimies. Uh, sēdē ar šiem pārstāvjiem. Es domāju, ka tas būs interesanti veidot viedokļu apmaiņu un nu, vienkārši atbildot uh, mūsu kolēģiem Elmāram Brokam. Un uh, Startautiskās tirdzniecības uh, komiteja daudz strādā pie šīm normām. Es domāju, ka būtu interesanti, ja mums būtu tāda padziļinātāka viedokļa apmaiņa. Un ne tikai par bērnu darbu, bet arī par citām iniciatīvām uh, šajā ziņojumā. Tagad uh, vārds Svobodas kungam. Paldies, priekšstādātājs kundze, pavisam īsi. Pasvītrošu tikai to, ko Broka kungs teica, jo daudziem pilsoņiem mūsu Eiropas valstīs uh, liekas, ka bērnu darbs ir mm, ļoti liela problēma, esam norūpējušies. Um, es uh, pilnīgi atbalstu teikto, mums nevajadzētu uh, izlikties, ka no rīt tas viss varētu tikt mainīts. Uh, um, ražas novākšana agrāk bija valsts organizēta, tagad valsts organizēta un kā ģimenes uh, liek strādāt saviem bērniem, to var, nevar labi izkontrolēt, tas arī mūsu valstīs tā ir, bet, nu, ja pozitīvi uh, atbild uz jautājumu par to, ka skolas pat tiek slēgts šajā laikā un cilvēkus uh, soda, ja bērni netiek. Uh, Uh, izmantot, nu, tad tas tiešām nav pieļaujami. Mums vajadzētu sēdi ar eh, Inta kopā, um, noturēt uh, UNICEF pārstāvis ielūgt un ILO pārstāvis ielūgt un bērnu darbs uh, Uzbekistānā varētu, varētu būt nu, tāds tā kā izrāsītājs, bet es domāju, ka tā kā jūs teicāt, mums vajadzētu pamatā uzdot jautājumu principiāli, cik tālu uh, mainās situācija un arī uh, ar Jūs dot jautājumu, kā starptautiskos eh, līgumos eh, par tirdzniecību un citos bērnu darbs var tikt pieminēts, lai mēs arī politiski varētu um, darboties tātad kopēju iniciatīvu uh, ārpolitikas un arī ārējās uh, tirdzniecības uh, komitejas. Tāda kopēja iniciatīva tā būtu ļoti apsveicama. Paldies! Paldies Svobodas kungam! Uh, EADD uh, vārdā Fredriksen kungs. Paldies, priekšsēdus kundze, tikai īsti pievērsīšos. Uh, bērnu darbu jautājumam, laikam komisijas kolēģis arī kaut ko gribētu par to piebilst. Vakardien nu, mēs runājam par to, ka cilvēktiesības ir e, stratēģijas e, būtis daļa e, Centrālā Āzijas reģionu valstīm, tā skaitā ar Uzbekistānu mums ir dialogs par cilvēktiesību jautājumiem regulārs, un tur mēs runājam par šiem jautājumiem, tā skaitā arī par, cilvēku, par bērnu darbu jautājumiem, un tas attiec uz plašāko reģionu, ne tikai Uzbekistānu, bet noteikti arī Uzbekistānu. Mēs arī esam nobežījušies par uh, bērnu nodarbināšanas ziņojumiem par Uzbekistānu, kas sistemātiski tika pārnāca arī cilvēktiesību dialogu pēdējā sanāksmē jūnijā, un mūsu sadarbības komitejas sanāksmē jūlijā šeit Briselē mēs esam aicinājuši Uzbeks cieši sadarbot ar starptautisko darbu organizāciju un UNICEF šajā jautājumā, un mēs ļoti apsveicam arī, ka jūs gatavoties uzaicināt UNICEF uz parlamentu, jo mūsuprāt UNICEF ir saņēmusi pieeja. Uh, kokvilnražas novākšanas novērošanā un šeit sadarbojas ar Uzbekistānu. Kā daži sacīja, Uzbekistāna jau spērs dažus pozitīvus soļus, lai problēmu mazinātu, e, likumdošana tiek labota, e, starptautiskās darba organizācijas konvencijas e, pie to ieviešanas tiek strādāts, un, nodarb, un darba devēja atbildība tiek pastiprināta, lai piespied bērnu darbu vismaz likvidēt un uh, arī esošā likumdošana ir efektīvāk jāimplementē. Pēdējo gadu gaitā mm, ir izdevies tomēr samazināt eh, bērnu eh, darba apjomu Uzbekistānā kokvilnas ražu novākšanā. Mēs stipri esam aicinājuši Uzbekas darba, starptautiskās darba organizācijas novērotāju vīziti atļaut, lai šo šīs problēmas risinājumu virzīt uz priekšu. Eh, politiskais dialogs tiks turpināts un arī, eh, eh, turpināts un arī likumdošana ir jāuzlabo un es tehniskā atbalsta liela daļa ir vērsts uz to, lai lauka reģionu dzīves līmeni uzlabotu, lauksamniecības daudzveidošanu, Eh, izglītību jāuzlabo un apmācību. Uzbekistāna ir apliecinājusi savu gatavību eh, sadarboties ar ES eh, lauka reģiona attīstības jomā, kā arī lauksaimniecības reformu, kas viss varētu palīdzēt mazināt bērnu nodarbinātības problēmas. Mūsuprāt, vislabākā pieeja šajā jomā ir turpināt dialogu ar uzbeku uh, uh, iestādēm un pieprasīt bērnu uh, nodarbinātības problēmas risināšana turpmāk. Šeit ir jāsadarbojas es arī cieši ar Startautisko darbu organizāciju, kas jau ir šo to darījusi Uzbekistānā, un mums ir šī kooperatīvā pieeja jāturpina, kas mums prāt dod vislielākās iespējas. Paldies, un tagad atkal vārds Kilnielsens kundzei. Paldies, priekšsēdēs kundze. Gribu informēt kolēģus, ka man bija iespēja vairākas reizes uh, piedalīties Inta komitejas sēdēs un vairāk kārt uzstājos un bija arī viedokļa apmaiņa ar kolēģiem. Precizēšu, ka pat labā nav viss darba kārtībā noraidīt ziņojumu par tekstu izstrādājumiem, bet referente Inta lūdz publicēt rezultātus, lai varētu no nu, šeit viedokli paust. Tātad mēs prasam, lai tik nu, nosūtīta uh, uh, novērošanas misiju uz Uzbekistānu, un uh, mēs uh, ceram, ka tā, tas tā arī notikt. Tagad par UNICEF. Jā, es esmu uh, tikusies ar UNICEF uh, pārstāvjiem, kas strādā Uzganistā, uh, uh, Uzbekistānā. Es zinu, kā viņi precīzi strādā. Tas ir darbs, kas uh, tiešām ļāva uh, runāt uh, par bērnu um, darbu. Jāsaka arī, ka pieaugušie strādā, strādā kokāns laukos, un ja pieaugušie strādā efektīvāk, nu, tad bērnu darbs varbūt nav tik nepieciešams tik lielā apjomā, un ja jūs piekrītat, tad mēs varētu tādu mini uzklausīšanu organizēt ar cilvēktiesību apakškomiteju, ar INTA komiteju, un mēs kopā varētu par šo jautājumu um, interesējoties strādāt. Es domāju, ka šis ir nozīmīgs jautājums, un jā. Ja, ir ļo, vienā ļoti pretīzā reģiona uh, problēmas. Es zinu arī, kā UNCEF ir strādājis, bet es domāju, ka mums ir jāizmanto šis brīdis, un mēs varam šobrīd izmantot, lai turpinātu īstenot spiedienu un ļoti skaidri uh, un strikti teiktu uh, un darboties, lai lietas uzlabotos. Un tāpat par atbildības atkārtoju valdības atbildība šajā lietā. Uh, ir nozīmīga, un valdība uh, saka, jā, mēs esam pieņēmuši aizliegumu, un uh, es gribu teikt par tādu liekulību. Jā, ir liekulība visaugstākajā līmenī un ir eh, jāpanāk, lai šī liekulība tiktu pārtraukta. Un, ja jūs piekrīt, tad man liekas, ka nu būtu eh, interesanti šādu kopēju uzklausīšanu eh, ar pieminētajām komitejām uzklausīt. Paldies! Paldies, Kilnīlsens kundze. Kalendārs ir sekojoši. Tā tad. Uh, Es jums piedāvāju sekojošus datumus. Un lūdzu jūsu grozījums iesniegt tikai angļu valodā. 6. septembrī līdz 2012. diskusija par grozījumiem balsojums komitejā 12. septembrī Strasbūzā, balsojums atbildīgajā komitejā 22. septembrī Inta komitejā un balsojums plenārsēdē oktobrī. Tagad nākošais darba kārtības punkts. Runāsim par afeta atzinumu par budžeta komitejas uh, budžeta projektu. Munis Kunze ir sagatavojis atzinumu. 12. septembrī būs balkoja, balsojums. Un šeit mēs runājam par uh, budžeta projektu, visas iedaļas un grozījumu. Balsosim pēcpusdienā. Uh, Muniskundze desmit minūtes un pēc tam uh, ēnu referenti. Muniskundze neklausās, ko es saku. Muniskundze lūdzu. Eh, merci, madame la présidente, excusez-moi. Paldies, priekšstādātājs kundze, atvainojiet, es eh, diskutēju vēl par pēdējo budžeta jautājumu. Lielas paldies! Un kārtām es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un arī citu grupu deputātiem, kas piedalījās darbā un izniedza grozījumus. Viņu ieguldījums bija patiešām labs un tas ļāva uzlabot šo ziņojumu. Balsošanas saraksts mums pašlaik dod uh, visaptvarošu priekšstatu par ārlietu komitejas viedokli. Eh, strateģiskie mērķi tika pieņemti jau maijā, un mēs arī zinām, kādiem budžeta ierobežojumiem būs eh, jāstājas spēkā, ņemot vērā situāciju, kādā mēs atrodamies. Pašlaik padome ir ierobežojusi palielinājums budžetā līdz 0,02%, un tas patiešām samazina komitejas rīcībā esošos līdzekļus. It īpaši, ja runa par saistību apropriācijām, tie bija 19 miljoni eiro. Ja runa par ārējo rīcību, tad taupības pasākumi ir samazinājuši maksājumu uh, apropriācijas par 230 tūkstošiem. Tātad tas ir 1,5% palielinājums saistībās un līdzīgs palielinājums maksājumos. Šis palielinājums atbilst uh, tam faktam, ka Eiropas Savienības institūcijas, kā arī parlaments un komisija kopā ir noteikuši jaunas prioritātes, lai ļautu uh, nodrošināt pārējais periodu uh, uh, dienveidu valstīs. Ir jāatcerās par uh, smago situāciju vidusjūras reģiona dienvidos, un uh, tieši tāpēc uh, ārlietu komiteja mājā izvirzīja vairākus lūgumus, ko komisijai vajadzētu apmierināt. Komisija ir atbildīga par programmēšanu un par zināmu politikas jomu virzīšanas priekšu, bet tajā pašā laikā uh, Tā ir atbildīga arī par līdzekļu nodrošināšanu. Ir jādomā īpaši par īstermiņa projektiem un tehniskajiem projektiem. Šajā jomā komisija ir īpaši jāuzklausa, jo te tai ir vadošā loma līdzekļu piešķiršanā un prioritāšu noteikšanā taču ir jāatcerās tas, ka mums ir mazāk iespēju tērēt līdzekļus ārēji politikai. Komisijas prioritātes ir noteiktas deklarācijā. Uh, Vidusjūras dienvidu reģions ir noteikts kā prioritāte arī visam parlamentam, taču tajā pašā laikā mums ir jāatcerās, ka Eiropas Savienībai kā globālai spēlētājai ir jāstiprina sava ticamība. Uh, Mums ir jādomā par to, vai mēs varēsim izpildīt visas savas prioritātes un arī saistības, ko esam uzņēmušies agrāk. Mēs vēlamies, lai mēs paliktu ticami. Mēs nedrīkstam uzņemties jaunus mērķus, tajā pašā laikā neizpaldot pagātnes prioritātes. Mums vajadzētu ņemt vērā eh, visus šos punktus pašreizējos taupības apstākļos. Komisija ir iekļāvusi šeit vairākus kritērijus, un es uzskatu, ka te ir vairāki mērķi, kuriem varētu piekrist, ja ir runa par grozījumiem, kas ir iesniegti, un tie parādās arī balsošanas sarakstā. It īpaši, ja ir runa par pozīcijām, par kurām ir atbildīga komisija. Tās ir programmas un projekti, kas eh, nav eh, ārlietu komitejas prioritāšu vidū. Ir jāatcerās, ka ja komisija vēlas, tad ir jānodrošina budžets šiem projektiem. Un uh, pro, budžeta projekts šajā ziņā varētu tikt apstiprināts. Ja ir runa par ārlietu komitejas izvirzītajām prioritātēm, es domāju, ka mums vajadzētu atjaunot 2011. gadā izdevumu skaitļus. Dažos gadījumos ir parādījies neliels palielinājums, ko ir izvirzījusi padome. Te ir runa par līdzekļu novirzīšanu jaunām prioritātēm, it īpaši vidusjūras dienvidu reģionam. Mums ir jāatcerās, ka 2011. gads varētu būt mūsu uh, noteicošais faktors. Citos gadījumos šie skaitļi varētu būt nedaudz lielāki. Uh, Vēl kāds punkts, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, un tas arī parādīsies balsošanas sarakstā un grozījumu sarakstā. Es domāju, ka mūsu budžetā vajadzētu ņemt vērā parlamenta nostāju, kas ir pausta vairākās rezolūcijās ārlietu komitejā. It īpaši šeit atsaucos uz lūgumu izveidot ārējās rīcības dienestu, kā arī grozījumus attiecībā uz ārējās rīcības dienesta darbu. Mans kolēģis Gvaltjērī ir strādājis pie šiem jautājumiem, tāpat arī no vairākām grupām kolēģi ir iesaistījušies šajā darbā. Viņu ieguldījums ir bijis patiešām augstvērtējams. Tajā pašā laikā mums vajadzētu izveidot arī ceļu karti, lai ārējās rīcības dienests varētu reāli sākt darbu un lai Eiropas Savienība būtu pārstāvēta ārvalstīs. Vairāk kārt padomē ir ticis pausts lūgums uzlabot mūsu pārstāvību līča valstīs. 2011. gada 24. martā šis lūgums tika izteikts oficiāli. Ņemot vērā to, ka budžeta līdzekļi ir ierobežoti, komisija domā, vai tā varētu sagatavot uh, vajadzīgos līdzekļus. Lielākā daļa no grozījumiem, manuprāt, runās pret šo priekšlikumu, proti tiks samazināti līdzekļi, kas ir paredzēti šai komitejai. Tas atspogļosies vairākās budžeta pozīcijās, kas iespējams nav prioritārās pozīcijas mums, bet jebkurā gadījumā šie tehniskie punkti, ko ir izvirzījis komisija, būtu jāņem vērā. Ir vairāki grozījumi, kuru mērķis ir neproporcionāli palielināt līdzekļus dažās jomās, un komisija iespējams dažās jomās arī tos apstiprinās. Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem Mums ir jānodrošina, lai mūsu pieeja būtu pietiekami līdzsvarota. Vairākas grupas ir eh, panākušas vienošanos attiecībā uz grozījumiem. Tagad iziešu cauri svarīgākajiem grozījumiem. Pirmā grozījumu grupa runā par budžeta pozīcijām, kas parādījās komisijas budžeta projektā. Te galvenokārt ir runa par kandidātu valstīm un kandidātu valstu institūciju stiprināšanu. Mēs atbalstām tos grozījumus, kuru mērķis ir palielināt eh, budžeta līdzekļus 2011. Eh, gadā šajās jomās. Esam pret eh, tiem grozījumiem, kas samazina šos līdzekļus. Reģionālā un horizontālā programmā tieši tāda pati pieeja tiek šeit piemērota. Mēs atbalstām budžeta projektu, proti komisijas budžeta projekts ir daudz augstāks, daudz mērķiecīgāks nekā padomes budžeta projekts. Tie ir 53. un 54. grozījums. Ne visos gadījumos es saukšu grozījumu numurus. Ja ir runa par sadarbību ar rūpniecības valstīm un reakciju uz krīzi, it īpaši, ja runa par uh, ķīmiskajiem un bioloģiskajiem ieročiem, tad šeit parādās vesels problēma loks, kas ir izraisījis diezgan daudz pretrunu. Te ir runa par palīdzības sniegšanu Afganistānas atveseļošanas programmai. Kolēģiem ir ļoti atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā, taču komisijas priekšlikums 2011. gadā bija palielināt šo budžetu. Tie runa par 50 miljonu budžeta palielinājumu. Lielākā daļa politisko grupu cenšas panākt šādu palielinājumu, lai nodrošinātu ilgspējīgu augstsugu audzēšanu šajā valstī. Šie 50 miljoni eiro, ņemot vērā budžeta ierobežojumus, diez vai tiks apstiprināti. Šāda iespēja ir ļoti neliela. Tas nozīmē, ka komisijai turpmāko gadu laikā diez vai būs iespēja īstenot šādas programmas. Tieši tāpēc esmu ieteikusi grozījumus, kur mēs iesakām pieturēties pie 2011. gada budžeta projekta. Tas ir augstāks nekā padomas ieteiktais. Tieši tāpēc esmu teikusi, ka šo grozījumu autoriem, proti to grozījumu, kur ir runa par 50 miljonu eiro palielinājumu, vajadzētu balsot atsevišķi. Diez vai 50 miljonu palielinājums tiks apstiprināts, pat ja mēs varēsim vispārīgi vienoties par budžeta pozīcijām. Tagad jautājums par Jemenu. Komisijas izvirzītajā budžeta projektā ir paliel... paredzēts 3 eh, miljonu palielinājums salīdzinājumā ar padomis ieteikto budžetu. Mēs uzskatām, ka budžeta projektu šeit vajadzētu atjaunot. Ir jāatcerās, ka šī nav viena no prioritātēm, ko ir paudusi mūsu komiteja. Attiecībā uz mūsu komitejas izvērtītajām prioritātēm tās bija pirmām kārtām vēlēšana novērošana. Komisija un padome vēlas par 3 miljoniem eiro samazināt budžetu Eiropas parlamenta vēlēšanu novērošanas misijām. Ir jāatcerās, ka 2012. gadā, ņemot vērā laika grafiku, mums eh, vajadzētu saglabāt budžetu iepriekšējā līmenī. Tāpēc mēs atbalstam Lamsdorfa un arī manus grozījumus, kuros ir paredzēts palielināt 2011. gada budžetu šajā jomā. Vēl kāds pretrunīgs jautājums ir Palestīna un tai paredzētais atbalsts. Tāpat kā agrāk eh, padome un komisija ir ieteikušas 100 miljonu samazinājumu salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu. Komitejā vairākas politiskās grupas ir paudušas vēlmi saglabāt spiedienu, līdz ar to saglabājot finanšu līdzekļus, kas ir paredzēti bēgļu atbalstam un Palestīnas valsts atbalstam. Šie 100 miljoni eiro būs pamatīgs uh, samazinājums. Un kopējai vērtībai vajadzētu būt 350 miljonu eiro. Pirmdien šie 350 miljoni tika apstiprināti, bet mēs uzskatām, ka šo finansējumu vajadzētu saglabāt, jo ir jāatcerās, ka šie liedzekļi ir ļoti nozīmīgi politikas virzīšanies priekš Palestīnā. Ir vairākas politiskās grupas, kas iesaka sadalīt šos līdzekļus divās atšķirīgās budžeta pozīcijās. Viens būtu atbalsts Palestīnai, un otrs būtu eh, Palestīnas bēgļu atbalstam. Gan sekretariāts, ārlietu komitejas sekretariāts un arī komisijas dienesti meklē iespēju izskatīt, vai šo budžeta pozīciju nevarētu sadalīt divās. Šķiet, ka ir panākta vienošanās starp Imre un Palestīnas pašpārvalde attiecībā uz to, kā šo finansējumu varētu sadalīt. Šķiet, ka te patiešām parādās vajadzība šo, šo finansējumu sadalīt. Agrāk mums ir bijušas biju, bijušas situācijas, kad budžeta līdzekļi ir jāsadala, lai šī sadala būtu vienkāršāka un lai varētu paredzēt vairāk līdzekļu. Taču šeit, ja šī budžeta pozīcija tiks sadalīta, tad īstenībā tiks apstiprināts samazinājums, ko ir ieteikusi padome. Tieši tāpēc es neuzskatu, ka šī sadalīšana divās pozīcijās uh, ir efektīva, un es nedomāju, ka tas ļaus atbalstīt uh, organizācijas darbu. Es nedomāju, ka mūsu komitejai vajadzētu pieturēties pie šīs nostājas. Varbūt uh, politiskie vadītāji, politisko grupu vadītāji varētu paust savu nostāju šajā jautājumā. Ja šī budžeta pozīcija tiks sadalīta divās daļās, tad ir vajadzīgas labākas sarunas, labāks dialogs, vajadzētu iesaistīt visas politiskās grupas, mums vajadzētu uzklausīt arī uh, Palestīnas pārstāvi viedokli. Šeit ir runa par uh, līdzekļu atbrīvošanu šim projektam. Šos visus punktus es norādīšu balsošanas sarakstā, taču, ja kādam ir kas sakāms politiskā ziņā, tad es labprāt uzklausīšu. Ja runa par Palestīnu, tad uh, Šeit ir runa par rezervas līdzekļu izmantošanu. Tuvo austrumu konflikts un Palestīnas bēgļu jautājums iet daudz tālāk par vienkāršu atbalstu piešķiršanu. Tas politiskā ziņā ir daudz komplicētāks jautājums. Protams, mēs vēlamies uzlabot situāciju, un to mēs nevarēsim darīt, samazinot budžeta līdzekļus. Tajā pašā laikā mums ir jācenšas saglabāt Eh, līdzekļi, kas ir paredzēti eh, situācijas uzraudzībai un kontrolai. Mēs nevēlamies, lai šī situācija atkal pasliktinātos. Vēl viens instruments ir EFE plus. Par to mēs spriežam jau kopš 2011. gada budžeta. Sāla Frankas kungs un arī es iestājamies par eh, šo budžeta pozīciju. Uh, Te ir ne par Dienvidu Ameriku. Šo pozīciju samazināja jau divas reizes. Pirmo reizi eh, notika 25 miljonu samazinājums, un 2011. Eh, gada budžetā ir eh, pā novirzīti 26 miljoni eiro. Tad te ir runa par 26 miljonu eiro novirzīšana 2011. gada budžetā, un šos 2011. gada līdzekļus līdz ar to nevarēs izmantot Dienvidamerikas vajadzībām. Šie līdzekļi ir novirzīti uz Vidusjūras dienvidu reģionu. 2011. gadā notika vienošanās ar komisiju un arī ar citām iestādēm. Kopējie rezultāti bija tādi, ka budžets tika samazināts par gandrīz 300 miljoniem eiro pēc komisijas 2011. gada budžeta grozījumiem. Ņemot vērā prioritātes un šīs komitejas izvirzītos mērķus eh, Latīņa Amerikas reģionam, mums vajadzētu nodrošināt eh, līdzekļu novirzīšanu. Ir jāatcerās, ka mēs pašlaik dzīvojam taupības apstākļos, bet tajā pašā laikā mūsu pienākumi ir pieauguši. Mēs liekam uzsveru uz tiem grozījumiem, kuru mēķis ir atjaunot 2011. gada līmeni. Un tāpat arī mums ir jādomā par uh, Uh, līdzekļu novirzīšanu Latīņamerikai. Mēs vēlamies, lai šie 26 miljoni, kas tika atņemti Dienvidamerikai, tiktu tai novirzīti atpakaļ, lai tiktu atkal ievietoti šajā budžeta pozīcijā. Jā, varbūt uh, ir mazliet aizdomīgi, ka es šeit izsekos par labu Latīņamerikai, ņemot vērā savu izcelsmi. Uh, Taču es šeit neatsaucos uz Spānijas attiecībām ar Latīņu Ameriku. Es uzskatu, ka šim reģionam ir vajadzīga palīdzība. Mēs nevaram atņemt budžetu tādām vietām, tādiem reģioniem, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga. Mēs nevaram pieļaut, lai kaut kas tam līdzīgs notiktu šādā reģionā. Ir jāatcerās, ka, piemēram, Venecuāla neizpilda visus uh, nosacījumus, lai tai tiktu piešķirts budžets, bet tajā pašā laikā budžets Venezuelai tika piešķirts. Un, ja Venecuālē varēja piešķirt uh, budžetu, tad, uh, protams, to var piešķirt arī citiem pasaules reģioniem. Taču tajā pašā laikā Latīņa Amerikai kopumā atņem budžetu. Ir jāatcerās, ka Latīņa Amerikas valstīm uh, nav vajadzīgās līdzekļu absorpcijas kapacitātes, un tieši tāpēc līdzekļi šīm valstīm tiek atņemti. Mums ir jānodrošina elastīgums. Ja kāda valsts reģionā nevar absorb, uh, izmantot šos līdzekļus, tad šie līdzekļi būtu jānovirza uz kādu citu valsti šajā pašā reģionā, nevis vienkārši jāatņem šim reģionam. Mums ir jādomā par uh, šīm budžetā pozīcijām. Eh, šīs budžeta pozīcijas būtu jāapspriež ar atbildīgajām komitejām un arī ar atbildīgajiem cilvēkiem. Šeit nav runa par eh, to, ka es šeit iestājos tikai un vienīgi par Latīņu Amerikas reģionu. Tas ir tāds principiāls jautājums. Attiecībā uz nākamā gada budžeta plānu 750 miljoni būs vajadzīgi vidusjūras dienvidiem. Tāpat arī ir jādomā par stabilitātes instrumentu, tāpat arī būs vajadzīga atbild, vajadzīgs atbalsts attīstības eh, instrumentam. Ir jāatcerās par šīm prioritātēm, ko mūsu komiteja ir uzņēmusies. Esmu sagatavojusi četrus pilotu projektus, vienojoties ar politiskajām grupām. Savos dokumentos jūs atradīsiet eh, šos projektus. Tāpat arī mēs atbalstījām grozījumu, kas ir saistīts ar atbalstu sievietēm. Mūsu mērķis ir veidot jaunu ietvēri struktūru apvienotajās nācijās, kas sadarbotos ar Eiropas parlamentu dzimumu vienlīdzības eh, veicināšanā. Mēs atbalstam Gomešas kundzes un citu iesniegtos grozījumus, kuros ir runa par sieviešu situācijas uzlabošanu, eh, vārdarbības eh, samazināšanu pret sievietēm. Un tas viss ir saskaņā ar komitejas strateģiskajām prioritātēm. Šajā atzinumā tā sagatavošanā piedalījās daudz darbinieku, arī ēnu referenti iesniedz daudz ļoti labu uh, grūzījumu, un es vēlētos viņiem visiem pateikties. Liels paldies Muņisas kundzei, tagad došu vārdu ēnu referentiem, pirmais būs Sala Frankas kungs tautas partijas grupas vārdā. También a la ponencia. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies arī referentei par darbu. Es domāju, ka viņa ir izaicinājums ļoti detalizēti izklāstījusi. Kā politiskā grupa mēs apsveicam ziņojuma galveno virzību tādā nozīmē, ka nepieciešamie līdzekļi, kam jātiecība politikai austrumos šeit tiek pieprasīti. Mēs arī atbalstam finansējumu palestīniešu autonomijas iestādēm, arī uh, iestāšanās, pirms iestāšanās instrumentiem un pārējo, par ko bija runa. Mēs ne, neiebilstam pret finansējumu vēlēšanu novērtējumu vērošanas misijām, bet šeit es gribētu pasvītrot un vēsties arī EAD pārstāvjiem. Pagājušā gadā es biju referents un es pieprasīju līdzekļu palienāšanu. Lielāks līdzekļs, kā komisijas piedātus un EAD, ir skaidri jāraugās uz prioritātēm, kādas tiek noteikts vēlētāju novērotājiem. Pagājušā gadā mums bija negatīva pieredze, man bija iespēja to pārnāt ar Eštons kundzi, un ir loģiski, ja parlaments izdara pūliņas budžeta politikā, tad prioritātēm e, ir jātiek ja ievērotam, kādas esam noteikuši. Priekšsēdus kundze, tā es vēl gribētu īs runāt par misiju izveidi misijas izveidu apvienotās Arābērmirātos, eh, mēs to atbalstam. Eh, tika runāts arī par misiju Irānā. Uz Eiropas parlamentu pieņemto eh, jau rezolūciju pamatu, bet man ir zināms šaubas arī politiskās grupas vārdā, to gribu sacīt, ka šeit tiek runāts tik nepārprotam par misijas nepieciešamību Irānā, Teherānā. Es domāju, mūsu mums vajadzētu darīt uzmanīgam arābu pavasarim. Es neesmu pret, bet eh, še, eh, šī prasība ir jāformulē mazliet delikātāk. Un es gribētu norādīt uz Eiropas parlamentu jau pieņemtu rezolūciju par šo jautājumu, kur šāda biroja izveida tika prasīta, bet šādā formulējumā patreizējos apstākļos man šķiet šis politiskais signāls, ko mēs raidītu, nebūtu pozitīvs. Es gribētu arī runāt pār Gualtieri kunga grozījumiem attiecībā uz EAD, un es eh, īsti nesaprotu, kādēļ rezolūcijas projekts. Eh, pēcpusdienā netika pār apspriests, varbūt, ka pietrūka laika. bet balsojums katrā ziņā ir laba iespēja visus svarīgos aspektus ņemt vērā, un es domāju, ka attīstība Lībijā tai vajadzētu mūs mudināt budžeta procedūrā, izrādīt zināmu elastību, lai ņemtu vērā visas bāžas, eh, attiecībā uz Arābu pavasara notikumiem. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju sacīt politiskās grupas vārdā. Arī mēs esam par liberāļu ierosinātiem maksājumiem saistībā ar pārobežu sadarbību. Kopī, kopumā referentas uh, rezolūcijas projekts ir apsveicams un arī ir ņemt vērā mūsu politiskās grupas atkārtot izteiktie uh, lūgumi. Paldies, Alfrankas kungs. Munīsas kundze noteikti vēl drīzumā atbildēs arī uz jūsu komentāriem, bet vienu var jau sacīt attiecībā uz grozījumiem. Bija mazāk laika, šī, šī atzinuma sagatavošanā ir vairāk laiks. Un tagad Aldi grupas vārdā Jetten Mekī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! patīkami jūs visi redzēt. Ja ceru, ka jums visiem bija patīkami vasara un mēs varam strādāt, eh, esam gatavi atkal strādāt. Mēs izskatāmies mazliet savādāk, neesam tik eh, pārstrādājušies kā jūnija, jūlija beigās. Bet es gribētu arī pateikties referentēm Unisas kundzei par lielisko darbu. es labprāt, arī man politiskā grupa atbalstīsim dažādus grozījums, un par dažiem es šeit gribētu izteikties. Kas attiecas uz dažādiem grozījumiem par Palestīnas, ceru, ka mēs varēsim izstrādāt kompromisu, kas ņemtu e, vērā nepieciešamību pēc pienācīga finansējuma, un tad, kas attiecas uz grozījumiem kas paredz izveidot ES delegācijas biroju Irānā, piekrītu Sala Frankas kungam. Es gribētu uzsvērt, ka manai politiskai grupai nav nekādu iebildumu pret ideju kā tādu, bet neesmu pārliecināta, ka budžeta procedūra ir īstais veids, kā turpināt Eh, šī jautājuma virzība īpaši attiecībā uz tādu valstu kā Irāna. Tātad delegācijas izveid Irānā, tas ir eh, būt rūpīgi izsverams politisks jautājums, un eh, šeit es gribētu Eiropas ārējās darbības dienestu iesaistīt arī šī jautājuma izsvēršanā. Un ja kāds šeit ir klāt no viņiem, es labprāt ar viņu uzklausītu jau tagad. Kas attiec uz budžeta jautājumiem ekonomiskās krīzes laikos, parlamenta pienākums, tāpat kā padomas, ir norādīt, ka es budžets var tikai tikt palielināts tā ļoti pieticīgi, un es gribētu vērst jūsu uzmanību īpaši uz dažām budžeta uh, uh, pozīcijām attiecībā uz kandidātu un potenciālu kandidātu valstīm. Šie skaitļi ir uz daudz gadu finanšu plānu balstīt, bet ja valstu absorpcijas kapacitāte, apgūšanas kapacitāte neaugs tikpat ātri kā es finansējums, tad mums ir uh, jāpārdomā no jauna šī asignējuma un jautājums kopumā asignējumi ir jāizpilda, bet uh, saistības ir jāizpilda, bet uh, eh, jā, tikai ja ir īsts vajadzības, tad arī mēs varam piešķirt finansējumu. Paldies, Jetanmēki kundz, tagad došu vārdu Arlakī kungam sociālistu vārdā. Paldies, priekšsēdz kundze. Es gribu pateikties kolēģei Munīsas kundzei, sagatavojot šo atzinumu, bet es gribētu uzsvērt eh, dažs jautājums. Viens ir finansējums Palestīnai. Šeit es gribētu izteikt stingru atbalstu. Mums ir ļoti konkrēti jāatbalsta palestīniešu autonomijas e, pašpārvalde, un šim finansējumam ir jābūt operatīvi pieejamam. Šī nepieciešamība ir ļoti nopietna, un mūsu ticamība šeit ir uz spēles, īpaši runa par šādiem ļoti konkrētiem jautājumiem. To pašu var sacīt par Afganistānu. Es prezentēju grozījumu ar 27 parakstiem E, no dažādu politisko grupu pārstāvjiem, jo vairāki kolēģi mani aicināja prezentēt tādu kā Afganistānas ziņojumu turpinājumu. Mēs pieņemam jaunu stratēģiju Afganistānai, strādājam gandrīz gadu, lai prezentētu alternatīvu pieeja šai valstī. Parlamenta darbības ticamības pārbauda ir tieši šāda. Ja mēs Eh, paredzam finansējumu tam, ko mēs gribam darīt. Būtu ļoti dīvaini, ja šāda ES augsta prioritāte neatspūgļotos arī mūsu budžetā. Tādēļ gribu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir jāapstiprina šis grozījums. 50 miljonu eiro vienā no ziņojuma galveniem jautājumiem, tas nav nekas daudz, īpaši ņemot vērā uh, šo skaitļu uh, apjomu ņemot vērā miera un rekonstrukcijas vajadzības Afganistānā kopumā. Tad jāicina kolēģis konkrēti atbalstīt mūs šajā tēmā. Es domāju, ka es budžetā ir pietiekoša elstība šādai nelielai modifikācijai. Budžets nav ideāls instruments, mums ir joprojām vairākas absurditātes. Mēs joprojām piešķiram finansējumu bagātām valstīm, joprojām piešķiram finansējumu nepie, nevajadzīgām aktivitātēm. Tādēļ es uzskatu, ka racionalizācija, budžeta racionalizācija budžeta koncentrēšana prioritātēm tādām kā Afganistānai, Palestīnai un tam līdzīgi ir absolūti nepieciešama. Eh, mūsu eh, apņēmības ticamība arī būs izmēram šādā veidā. Paldies ar Lakikungs, tagad dod vārdu Gomeses kundzei, bet aicināšu kolēģi izteikties ļoti īsi, jo mums eh, ir jāiekļaujas paredzētajā laikā. Gomeses kundze. Paldies priekšsēdēs kundze. Es gribētu Marijai Munisai pateikties par lielisku darbu, ko viņa ir paveikusi. Viņa ir arī tad, tad labi ievad mums sniegusi. Un paldies kolēģiem, kas ir dažs no maniem konkrētiem priekšlikumiem ņēmuši vērā tiecībā uz e, es iestāžu atbalstu viņu darbā, lai cīnītos pret vardarbību, pret eh, sievietēm un bērniem. Es ļoti atbalstu viņas sacīto par mūsu pieeju Palestīnas jautājumā un arī Irānas jautājumā. Un, protams, apsvērumi, no kuriem būtu jāvadās jautājumā jau atvērt delegāciju Teherānā, ir plašāk par budžeta jautājumiem, bet arī no otras puses var sacīt, ka neko nevarēsim īstenot, ja neparedzēsim finansējumu. Tātad, ja šie līdzekļi tiek garantēti, tad Eštons kundzei būs daudz labāks iespējas kaut ko uh, virzīt uz priekšu. Visbeidzot, gribu atgādināt to, kas ir sacīts atzinums sastajā punktā. Mums ir jānodrošina politikas viengabalainība attīstības jomā. Šī tiešām ir joma, kurā mums joprojām pastāv nopietnas problēmas. Etiopija ir ES atbalsta eh, liels saņēmējs, un šeit mums bija uzklausīšana ar attīstības komiteju kopīga, kur mēs konstatējam, ka cilvēktiesību ziņojums eh, ziņojumā eh, tika konstatēts, ka ES finansējums tiek izmantots nelīderīgi un patiesībā varas, pie varas esošās pārtīs atbalstam, lai apspiestu Ēķiopijas tautu, un to nu pat apstiprināja BBC zi, uh, filma, kas augustā uh, uh, tika parādīta, sižets. Daudz no kolēģiem varbūt to nav redzējuši, es to labprāt jums nosūtīšu, bet tas skaidri parādi, ka uh, Human Rights uh, Watch ziņojums uh, ar liecībām nevar tikt ignorēts. Šī ir valsts, kurai mēs jau otru reizi esam nosūtījuši vēlētāju, uh, vēlēšanas novēlošanas misiju, kuras pat nespēja tikties ar varas iestādēm, jo tās vienkārši nekāda veida kritika nepieņem. Mēs nevaram turpināt izlikties akli. Uh, un e, šādu finansējumu sniegt šajā valstī. Paldies Gomešas kundzei, tagad Vaigels, Vaigelkungs. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos vienkārši atbalstīt grozījumu. Un šķiet, ka vairākums kolēģu atbalsta šo grozījumu. Proti tie runa par Palestīnas pašpārvaldes atbalsta saglabāšanu un arī UNRA atbalsta saglabāšanu iepriekš apstiprinātajā līmenī. Mēs eh, nevēlamies sodīt palestīniešus Gazā, ņemot vērā faktu, ka eh, iepriekšējos gados finansējums nav tiecis izmantots blokādas dēļ, tādēļ, ka vienkārši nebija iespējas eh, īstenot projektus, ko atbalsta UNRA. Otrs punkts. Es patiešām vēlētos atbalstīt vismaz 50 eh, miljonu eiro piešķiršanu piecu gadu plāna uzsākšanai opija kultivēšanas samazināšanai Afganistānā. Situācija Afganistānā attīstās militārajā jomā, un tieši tāpēc šis iemesls liek mums atbalstīt šādas izteikti civilas programmas, jo tās ļaus virzīt šo valstī pozitīvā virzienā. Nesen plaši Eiropas parlamentā tika atbalstīts ziņojums par turpmāko attīstību parlamentā. Paldies Vaigla kungam, Van Orden kungam vārds. Paldies priekšādātāji! Pavisam īsi. Vispārīgs komentārs. Protams, ka ļoti vienkārši tērēt vairāk naudas pie dažādiem projektiem, ko cilvēki vēlas atbalstīt, bet pašlaik mm, ir ekonomiskā krīze visā Eiropā. Visas valdības samazina savus izdevumus. Man šķiet, ka mums vajadzētu uh, nodrošināt ietaupījumus Eiropas Savienības budžetā, mums nevajadzētu censties tērēt arvien vairāk naudas. Un, protams, ka mums ir vajadzīgas arī prioritātes. Es domāju, ka pašreizējā punktā pilnīgi skaidra prioritāte ir Ziemeļāfrika un Vidusjūras dienvidu reģions. Tieši šeit vajadzētu likt uzsvaru. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt taupību, vajadzētu īstenot ierobežojumus un mums vajadzētu izvirzīt īstās prioritātes. Šeit nav runa par ambīcijām. Ja runa par konkrēto Palestīnas jautājumu, tad, protams, ir redzama visai nevēlama un negatīva attīstība. Īpaši šeit gribētu pieminēt vienpusējas deklarācijas izvirzīšanu attiecībā uz valsts izveidi no Palestīnas pašvārdas, pašvārdas puses. Tas nekādā ziņā nepalīdzēs tuvu austrumu miera procesā. Ir jāatcerās, ka notiek sarunas par šo procesu, un es uzskatu, ka Eiropas Savienības rīcībai vajadzētu būt konsekventai. Mēs nedrīkstam uh, pārtraukt šo sarunu vešanu par miera procesu. Paldies Van Ordena kungam un Kvaltierī kungam vārds. E, Paldies. Es piekrītu pilnībā tam, ko mm, Muģis kundze teica, un pavisam īsi vēl skaidrojuši tos uh, grozījumus, kurus esmu pats iesniedzis. Tie ir par EADD. Atgriežoties pie budžeta projekta un pie līdzekļu saīsinājuma no padomas, tie nav īsti saprotami. Šie 8,3 miljoni, kas tiek svītroti, piemēram, delegācija sadaļā. Un tad uh, nu, nākam pie uh, summas, kas ir mazāka par 2011. gada piešķīrumu. Un arī citos svītrojumos, nu tā īsti nesaprot to jēgu. Bet um, parlaments vēlas atbalstīt EADD un arī atbilstošu budžetu tam piešķirt. Bet tam jābūt saistītam ar gatavību veidot dialogu starp Eiropas parlamentu un EADD arī par pagājušā gada būtiskajiem jautājumiem. Un, piemēram, tas sāks ar pastāvīgo ierēģu skaitu visos līmeņos. Un arī tādēļ varu uh, mutisku grozījumu izteikt tādā izpratnē, ka mēs prasītu mm, tos resursi, kāda ir nepieciešama, paredzēt rezervē. Lai nu tādu labāku kontaktu um, starp e, Eiropas parlamentu un jā, DD veidot. Lai būtu tāda sabalansētība. Sabalansētība starp pastāvīgo ierēģinu skaitu un arī ierēģinu skaitu no dalību valstīm. Paldies uh, Galtierī kungam. Tagad lūkšu nākošo runātāju uzstāties, respektīvi komisijas pārstāvu uzstāties un lūdzīsi. Mūsu skatījumā budžets ir saskaņots, sabalansēts un visi priekšlikumi, kādi ir izteikti, lai atjaunotu tās līnijas, kādas ir pārtrauktas un pozīcijas, kādas ir pārtrauktas. Bet ir, nu, tā diezgan uh, sarežģīti rast rezerves. Un visa tie pieaugumi, kurus piedāvāt, tos ir nu, sarežģīti pamatot. Es gribēju tikai runāt par uh, UNDRA un Palestīnas uh, pozīciju. Mēs neatbalstam to sadalīšanu, jo tas radīs problēmas izpildē un elastīguma uh, jomā. Ir jau diezgan sarežģīti dažādos pasākums um, saskaņot un tos Palestīnā īstenot. Un ja vēl samazinam elastīgumu mākslīgi un samazinam um, summu, tad būs ļoti sarežģīti. Jā, būs ļoti sarežģīti tos īstenot. Paldies! Paldies tagad Geranda kungs uh, no JADD. Paldies uh, priekšsēdājs kundze, um, referents kundze, dāmas un kungi. Uh, ja jaunā finanšu un administratīvā dienesta direktora vārdā un arī šī dienesta vārdā EADD gribu mm, uh, runāt par administratīviem jautājumiem un par šiem 2012. gada budžeta jautājumām. Un sākumā gribētu paust atzinību uh, Eiropas parlamentam par atbalstu, par atbalstu, kāds ir bijis sniegts, un arī diskusijās par uh, šī jaunā dienesta izveidi un arī formālu atbalstu. Eiropas ārējā starpības dienests ļoti uzmanīgi e, ir uh, izskatījis dokumentu un arī grozījums un arī referents viedokli. Tāds vispārējais piezīmes izteikšu sākumā un pēc tam uh, uh, komitejas uh, deputātu teikto komentāšu. Pirmās piezīmes ir tādas, ka 2012. gada budžeta izmaiņas, tas ir pirmais sagatavotais budžets, ko šis dienests to, kopš tā radīšanas ir izveidojis, un tas balstās uz um, analīzi, kas ir nepieciešams, lai šis dienests varētu darboties. Otrkārt, es gribu teikt, ka tas ir administratīvs budžets un pasvītrošu, ka administratīvie izdevumi ir uh, samērīgi un nepieciešami. Tas ir atalgojums īres naudas un tā tālāk. Un uh, nākošais uh, pieaugums ir 27 um, miljoni eiro no 464 miljoniem eiro kopumā, un šis pieaugums ir nepieciešams, lai dienas varētu labi darboties, un ir nepieciešams tādēļ, ka iepriekš nebija iespējams īstenot dažus mērķus, un tie tagad ir šeit noteikti. Un ceturtā un pēdējā piezīme, kā jau tika izteikts un kā jau arī referenti teica, īsinājumu, ko padomu pieņēma pirmajā lasījumā, ja tie netiks laboti, tad nostādītu Eiropas arējās darbības dienestu saršķītā situācijā 2012. gadā. Un eh, mēs tagad esam mm, tādā darbības fāzē, ka mēs eh, um, strādājam eh, aizvien apjomīgāk un efektīvāk. Referents viedoklis un grozījumi par tiem runājot, es gribētu EADD vārdā paust sekojušu pozīciju. EADD atbalsta, protams, pilnīgi tos grozījumus, kādi ir arī Galtjerī kungu viedokli un uh, atsaucas uz savu uh, sākotnējo uh, priekšlikumu un, protams, arī rezervēm JADD atbalsta referents kundzes, Brantners kundzes, Salafrankas kungs un citu grozījums. Un, vēr, un vēlas, lai tiktu um, veidot spēcīgs uh, Eiropas institūts, institūcija, kas darboties miera un attīstības labā Brantners kundzes priekšlikums, um, ar to ir sastīta problēma, jo kā visas citas institūcijas, EADD ir sasīts ar statūta uh, noteikumiem, un ja šis grozījums tiks pieņemts, tad tas neļaus uh, atbilst uh, tiem, tām saistītām, kādas ir noteikti statūties, un mēs nonāktu sarežģītā situācijā. Un visbeidzot, runājot par uh, summu, uh, kas ir nepieciešama, lai uh, ar uh, valstīs uh, un uh, Arābu līgas pārstāvniecību atvērtu EADD uh, atbalstu parlamenta nostāju, ka uh, ES pārstāvniecība šajā reģionā jāpadziļina un jāplašina. <clears throat> Arābu Emirātos uh, atvērt uh, pārstāvniecību. Šis jautājums jāskata kopumā un uh, jāvērtē arī budžeta jautājumi. <clears throat> Tagad par delegācijas atvēršanu Irānā. Jautājumi, kā parlamentārieši uzsver, uh, ir ļoti kompleksi. Un šāds lēmums mūsu skatījumā nevar tikt pieņemts citādi, kā tikai tādī brīdī, kad arī politiskie apsvērumi un politiskā situācija būs cita nekā pat laba. Un noslēgumā gribu teikt, ka, protams, turpināsim pilnā apjomā pildīt mūsu saistības, kādas uzņēmāmies attiecībā uz Eiropas parlamentu pagājušā gada diskusijās, un tās bija diskusijas, kurās piedalījās Eiropas ārējās darbības dienas. Paldies, paldies, Gerānkungs. Tagad Monis kundzei vārds noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visiem izteiktajiem komentāriem un arī par eh, pausto atbalstu mūsu paveiktajam darbam. Te nav runa tikai par manu darbu. Mēs eh, saņēmām palīdzību no daudziem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus, kas piedalījās iepriekšējās diskusijās. Ir atlikuši vairāki pretrunīgi jautājumi, man jāatvainojas, bet es vēlreiz atkārtošu ar Lakī kungam attiecībā uz Afganistānu. Šeit nav runa par sīkumiem. Te varētu būt runa par 17 eh, līdz 40 miljoniem eiro. Un īstenībā tas neatbilst nevienam no kritērijiem, kādus mēs piemērojam šim budžetam. Mēs nevaram eh, šajā budžetā izvirzīt uh, līdzekļus vairākām programmām. Mēs nevaram teikt, 50 miljoni tiks piešķirti um, kādam projektam. Te ir runa par attiecībām ar konkrēto valsti un ar sagatavotajām programmām šo attiecību ietveros. It īpaši ir jādomā par bažām, kas tiek paustas politiskā līmenī. Tāpat arī ir jādomā par drošības aspektu izpildi ja mēs vēlamies uzstāt uz tik lielu līdzekļu palielinājumu. Mēs uzskatām, ka mēs šādu signālu nevarētu paust vienkārši, un budžeta komiteja to diez vai apstiprinās. Ir jāatcerās, ka Afganistānai tiek piešķirta liela, liela um, atbalsta summa, un liela daļa no šīs summas savukārt uh, tiks eh, paredzēta opija magoņu audzēšanai. Attiecībā uz Irānu varbūt mēs varētu sagatavot kompromisu, kur mēs varētu pieminēt delegācijas atvēršanu. Tas notiktu Irākas, Irānas un Jemenas budžeta pozīcijas ietvaros. Tāpat arī ir jādomā par delegācijām šajās valstīs, kas tiek dibinātas saskaņā ar Eiropas parlamenta rezolūcijām. Mēs varētu aicināt komisiju uzsākt sagatavošanās darbu delegāciju atvēršanai. Mēs varētu varbūt to formulēt tādā veidā, kur netiek pieminēti nekādi konkrēti gadījumi, bet vienkārši tiek runāts par parlamenta pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz jaunu delegāciju atvēršanu. Es pacentīšos eh, sagatavot šādu formulējumu un nosūtīšu to jums eh, tuvākajā laikā pirms balsojuma. Jebkurā gadījumā budžets ir ļoti nozīmīgs politisks instruments, kas ir mūsu rokās, un es domāju, ka mums vajadzētu būt konsekventiem mūsu pieejā. Mums ir jābūt arī pietiekami vienotiem balsojumā. Šķiet, ka vairākums to atbalsta. Mēs centīsimies nodrošināt, lai tiek sagatavots tāds formulējums, kas būtu akceptējams eh, mūsu politiskajai nostājām, lai vairākums to atbalstītu. Grozījumi ir jāiesniedz tikai angļu valodā 7. septembrī pusdienu laikā. Grozījumus mēs apspriedīsim 12. septembrī komitejas sanāksmē. Kolēģi, tagad būs neliela pauze, dažas minūtes. Pirms mēs pievērsīsimies septītiem, sestiem darbu kārtības, septītiem darbu kārtības punktam, kas tiks izskatīts aiz slēgtām durvīm, un šajā pauzē lūdzu visi, kas nevarēs piedalīties nākamajā daļā, lūdzu atstājiet zāli.